Buon pomeriggio, credo che possiamo cominciare. Sveicināti, domāju, ka mēs varam sākt darbu, lai gan mums ir nedaudz, bet kolēģi jau pievienosies un diena jau tā visamērā gara. Mēs sākam ar ļoti svarīgu tematu, kuram klāt mums ir vairāki līdzstrādnieki no attiecīgajām ģenerāldirekcijām. Domāju, ka mēs Šodien ir ļoti labi, ka mēs varam runāt par šiem jautājumiem, kas ir Wi-Fi. Mēs to zinām, tāpēc, ka esam aktīvi sadarbojušies, eh, ņemot vērā kolēģi Zariņu un citu sagatavos tos tekstus. Un mums, prāt, šī ir ļoti svarīga programma, kas eh, gan manā izpratnē, gan citu izpratnē ir ļoti nozīmīga kad eh, ir jautājumi, kāds eh, tā, sāks darboties, kādi būs, eh, kā mēs virzīsimies tālāk uz priekšu, un tas ir ļoti nozīmīgi attiecībā uz šīs platformas izmantošanu. Mēs varam būt tikai gandarīti par to, ka šī programma tiek tika prezentēta pirms kāda laika, un ir sagaidāms, ka tā uzsāks darboties. Un tagad Es vēlētos dot vārdu mūsu viesiem uz uh, desmit minūtēm, lai ieskicētu to, kas ir paveikts, lai programma varētu uzsākt. Paldies, priekšsēdētāji! Uh, Ar lielu prieku mēs uzstājamies jūsu komitejā, lai mēs varētu runāt par eh, šīs programmas uzsākšanu. Iesākumā informēju jūs par to, kā platforma tika uzsākta vakardien. Pirmajā dienā bija e, tūkstots viena pašvaldība, kas bija reģistrējusies, un šodien mums jau ir četri. 3000 vairāk municipalitātes. Visā ir Es Eiropā ir 88 tūkstoši municipalitāšu, un no tām 5% jau ir reģistrējušās 24 eh, stundu laikā. Tas iecīnā to, cik nozīmīgi bija šo uh, programmu atvadīt. Tomēr vienlaicīgi bija val, balsis, kuras apgalvoja, ka tāda programma nav vajadzīga, ka cilvēki par to neinteresēsies, bet šobrīd 4000 municipalitāšu 24 stundu uh, laikā ir ievērojams sniegums, un es gribu pateikties parlamentam, itre komiteju un referentam par ieguldīto darbu. Jā, protams, bija vajadzīgs laiks, lai izveidotu šo portālu, jo Šī bija pirmā reize, kad komisija organizē šādu pasākumu. Mēs nekad neesam Eh, organizējuši voucherus pašvaldībām, mums nācās koriģēt mūsu sistēmas un Wi-Fi. Mēs iesākām darbu novembrī, kad tika publicēts grozījums eh, regulējumā, un, un kopš novembra katra diena bija darba diena manai uh, grup, darba grupai, maniem kolēģiem un, protams, arī aģentūrai, kas ir atbildīga par šo jomu. Tagad mēs esam gatavi. Tāpat vēlos piebilst, ka sistēma augs, būs vairāk pakalpojumu pieejami un vairāk funkcionalitāšu. Un tad, kad mēs būsim pārkāpuši šo barjeru, kad varam uzrunāt pašvaldības, tad Protams, mēs to varam darīt arī pašreizējās robežās, kas ir 120 miljonu atvā, ietvaros, kas ir paredzēta šai finanšu schēmai, bet mēs jau domājam par nākošo un par to, kā veikt ekspansiju, un arī mēs gaidām jūsu politisko uh, um, atgriezenisko saikni, tāpat arī atgriezenisko saikni no pašvaldībām. Mums ir neliels video priekšsēdētāji, kuru mēs gribētu parādīt. cik eh, video. Domāju, ka attēls reizēm pasaka vairāk nekā eh, vārdi un noslēgumā piebildīšu arī ņemot vērā pēdējo dienu notikumu, šis Wi-Fi tīkls ir paredzēts pilsoņiem, pilsoņiem nav jāmaksā ar saviem personas datiem, tas ir pilnīgi bezmaksas un šo pakalpojumu sniedz valsts eh, iestāde. To nedrīkst aizmirst. Runājot par atgriezenisko saiks no patērētāju organizācijām un nacionālajām Wi-Fi iniciatīvām, pie kurām mēs strādājām, mēs esam uzsākuši dialogu Ehm, Portugāla, Itālijā, Vācijā un vēl dažās citās Eiropas daļās, kuras vēlēto struktūrālu dialogu uzsākt. Un mēs domājam, ka mēs veidojam šo tīklu, respektējot pilnībā mūsu uh, eh, pilsoju tiesības. Mēs, vai tagad mēs varam dot vārdu kolēģiem, un pēc tam mēs varētu atbildēt uz jautājumiem priekšsēdētāju Vēlēm kungs. Viņš ir atbildīgs par Wi-Fi jautājumiem. Paldies priekšsēdētāji, godējumie dāmas un kungi. Man nav pārāk daudz piebilst, ko piebilst pie jau pateiktām parādītā. Galvenais, uz ko mēs koncentrējamies, ieviešot šos pasākumus pēdējo mēnešu laikā, ir mēģināt to visu nodrošināt tikpat raiti, kā tas bija redzams video ar eh, smaidīgiem pilsētas eh, mēriem un birģermeistariem un tā sekvence, ko mēs uh, iesākām vakar, bija pirms reģistrācija, lai varētu sagatavot vienkāršu aplikāciju, kur pēc tam 15. maijā, kā redzējāt, video to varēs sākt izmantot. Un tam ir vēl stīti, vēl tīti nozīmīgi IT un intelektuālie resursi. Mēs apzināmies, ka būs kādas vēl problēmas, kas ir jāatrisina, bet sistēma tik tiešām darbojas. Un mēs vēlamies arī apstiprināt, ka kamēr mēs izmantojām sistēmu, pirmais nācējs tiek pirmais tiek apkalpots, bija, lai izvairoties no geogrāfijas, izpla, iz, geogrāfiskās iz, izplatīšanas sistēmas, lai varētu nodrošināt minimālo voucheru skaitu dalībvalstī, kas ir 15, un maksimāli to, ka lai neviena dalība valsts nevar izmantot vairāk kā 8% no voucheriem, lai mēs, lai nenotiktu programmas labumu pārliecīga koncentrācija kādā no dalību valstīm, jo mūsu princips ir viens Wi-Fi Eiropai. Un nobeiguma daļa būs pilnīgas roaminga iespējas visā tīkla ietekmē. Pagaidām vēl šī sadaļa tiek diskutēta, tā ir sarežģītāka IT ziņā, bet mēs pie tā strādājam un sagaidām, ka to varēs īstenot nākošā gada laikā. un tas notiks tad, kad mēs būsim pabeiguši pirmo instalēšanas kārtu. Mūsu budžets dod iespēju apkalpot ap 6 līdz 8 tūkstošiem pašvaldību. Mēs zinām, ka 24 stundu laikā vairāk nekā pusi no šī budžeta var tikt patērēt atkarībā, protams, no geogrāfiskā uh, uh, izplatības, bet mēs paļaujamies, ka mums izdosies īstenot to, par ko parlaments ir nobalsojis un uz ko aicinājis sarunu laikā par šo dosie. Paldies! Paldies! Mēs esam visi apmierināti ar iniciatīvas rezultātiem un sagaidām to, ka tie būs vēl labāki. Es tagad došu vārdu mūsu referentam Zoriņu, kurš bija ļoti aktīvs. Paldies! Esiet sveicināti visi! Šodien, pareizāk sakot, vakar bija jābūt ļoti laimīgai dienam tam, kurš bija referents par šo ļoti svarīgo iniciatīvu. Tāpat eh, jāsaka, ka man ir visai dažādas sajūtas un paskaidrošu, kāpēc. Ka Mēs visi atzīstam to, kā simboliskā un politiskā nozīme šai iniciatīvai ir milzīga, bet ja vēl pastāvētu šaubas par eh, vispārīgo eh, koncepciju, tad čet 4000 reģistrācija pirmā dienā šī šaubas izkliedēja. Mēs esam sagatavojuši leģislatīvu priekšlikumu, kas nozīmē pie, legālo 5G ļoti augsta a, lielā ātruma tīklus. Vēlos pateikties visiem, kuri parlamentā strādāja pie tā, lai mēs varētu ātri sagatavoties priekš, prie, priekšlikumu trilogā. E, Es vēlos pateikties sadarbībā ar komisiju, padomu, padomēju mūsu priekšsēdētājiem muzikam un eh, trilogā mēs varējām rast uh, eh, radošs risinājums, un vienīgā trio, trilogu laikā mēs atradām eh, šķietami neiespējams risinājumus, un tāpēc mēs liekam ārkārtīgi lielas cerības uz mūsu pašvaldībām, uz mūsu valstīm, uh, tāpēc, ka mēs sacījām, ka atvieglosim piekļuvi internetam pragmatiskā, vienkāršā veidā ar voucheriem, ātru pieslēgumu un Nav saprotams, kāpēc ir vajadzīgi beskaitā mēneši, lai iegādātos dažu desmit tūkstošus vērtu tehnolo, te, eh, vērtas instalācijas. Turklāt jāatgādina, ka tehnoloģijas mainās un attīstās ļoti ātri. Tāpat arī jāpiebilst, ka tiek dot iespēja reģistrēties vienotajā sistēmā un nodrošināt piekļuvi vienotēm portālam. To visu, ko mēs redzējām šajā lieliskajā vidu, video, bet arī ir tiesa tas, ka uh, mēs esam tikuši tik tālu, cik bija redzams uh, video, un pats portāls vēl nav attīstīts. Tāpēc vēlos teikt, esmu gandrīz ir paveikt to, ka ir ļoti svarīgi, ka ir uzsākt reģistrēšanās, ļoti svarīgi ir tas, ka ir 4000 pašvaldības pieregistrējušās un ka viss darbosies no 15. māja, bet mēs nevaram izlaist no redzesloka to, ka šī ir piekļuves finansējuma programma ar vienoto identifikatoru uz Eiropas bāzes pat respektējot vietējo daudzveidību. Pat, ja šajā video skaidri tas arī ir redzams, bet mēs tagad nedrīkstam piekrāpt cerības, tāpat arī nevaram apgalvot, ka viss ir pabeigts. Tas ir vislielākais izaicinājums. Ja mēs eh, turpinām šo darbu, tad drīzumā mēs varam cerēt uz vairāk resursiem. Mana valsts ir viena no tām, kura ieguldīja šajā projektā un lai nodrošinātu iespēju piekļūt tīklam, mums ir jāstrādā pie 5G un nevis pie tā ātruma, kas ir bijis pieejams šobrīd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 Ātrums ir problēma šobrīd, bet eh, tas ir jautājums, kas man visu laiku spieda uz sirdsapziņas. Bet katrā ziņā es vēlos apsveikt jūs par paveikto jau šobrīd un novēlēt eh, labu veiksmi turpmāk. Paldies, Zuriņo kungs, par jūsu izklāstu, par jūsu vaļsirdību, tā skaitā. Un tagad došu vārdu deputātiem no grupām. Vispirms no Tautas partijas deputātam Bonī. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es vēlos pateikties komisijai pār iniciatīvu, ar kur tā nāca klājā pirms kādu laiku, jo, manuprāt, tā bija ļoti svarīga. Paldies Karlušam Zuriņu referentam, jo mēs esam izrunājuši dažādos risinājumus un to, kā atsevišķus no tiem vienkāršot un padarīt vieglāk pieejams. Uh, Eh, pašvaldībām eh, un vietējā līmenī. Tāpat paldies pār šo lielisko sākumu punktu ar lielo pašvaldību skaitu, kuras pauda interesi piedalīties projektā un programmā. Un paldies arī par visu saņemto informāciju šajā projektā. Tāpat arī paldies par īso filmiņu. Tā ir laba promocijas kampaņa. Bet, protams, ir jautājumi. Man tādi ir divi. Pirmkārt, kā mēs izvērtēsim šo projektu ieviešanu pēc termiņu aizritēšanas, jo ir zināts vai, svarīgi vairāk par ieviešanu tehniskajiem parametriem un to, kā mainīsies cilvēku attieksme un gatavība izmantot internetu atvēlētajās publiskajās vietās. Nu, pašvaldībās. Otrais jautājums attri, attiecas uz nākotnes aktivitātēm, jo mums ir 120 miljoni eiro šīm projektam, bet šobrīd, kad mēs runājam par digitālajiem jautājumiem Eiropas budžetā, mums ir jāvērtē, vai un cik tas ir būtiski uh, mobilizēšanās ziņā, jo mēs piesaistām pašvaldības eh, paņemt kaut ko jaunu un būt atvērtām pilsoņiem un dot viņiem jaunas iespējas. Un, kā jau Karlušs sacīja, nākotnē mēs varēsim runāt pār specifiskiem tehniskiem 5G parametriem šajās publiskajās vietās. Kāds ir jūsu viedoklis par to, kā mēs parlamentā varam atbalstīt šīs iniciatīvas, runājot tai skaitā par nākošo Eiropas Savienības budžetu. Paldies! paldies. Paldies, nākošais runātājs Tereza Grifina. Thank you, Patricia. Um... Paldies, Patricija. Šis brīnišķīgais projekts ir vērsts uz kvalitāti, un ja jūs vērojat reakciju, ko izrādīja mums pilsoņi, kad mēs atmetām viesabunēšanas maksas Eiropā. Eh, tās bija lielas, jo tas ietekmē cilvēku ikdienas dzīves. 4200 reģistrācijas ir ļoti labs sasniegums. Ļoti priecājos, ka video bija redzams, ka jums bija arī sieviešu mēri, ne tikai vīrieši, un arī jums radījāt saikni ar e-veselību, un tas ir uh, ļoti būtiski, jo mums aizvien vairāk ir gados vecāki cilvēki, slim cilvēki, kuri eh, izmanto veselības pakalpojumus digitālā veidā vai tiem pieklūst un pat labam viņi ir no tiem izslēgti. Tādēļ ja mums ir jāpārvar šī digitālā aiza. Un vai mēs uz šī pamata, kad pirmais nāk, pirmais maļ, eh, sasniegsim arī uh, trūcīgākās pašvaldības, lauku reģionus, attālākos, vai ir kāds mehānisms, kā varēsim novērtēt, kas tad saņem šo pakalpojumu, kas nē. Un mans kolēģis nu pat e, sacīja arī, ka e, Mums jādomā arī par resursiem, ja eh, jau eh, ap pusi līdzekļi ir iztērēti, kā jau mans kolēģis jautāja, kā tad mēs gādāsim par to, lai budžets pietiktu visiem, lai pietiktu cilvēku, lai pietiktu finanšu resursu. Un Paulo eh, Karlosa ir paveicis lielisku darbu un Portugālē arī ar piekļuvi internetam. Uh, Eh, ir taču tā, tam būtu jābūt internetam cilvēkiem, internetam ikvienam, nevis internetam, um, kas nav saistīts ar cilvēkiem. Tā kā, eh, nu, es arī ļoti esmu iedrošināta par to, ko redzam tagad šajā sākotnējā fāzē. Paldies tagad Aldas pārstāvis. Paldies priekšsēdus kundze, paldies par prezentāciju arī par uh, jaunāko attīstību. Es kā viens no ēnu referentiem esmu ļoti priecīgs arī, ka eh, projekts ir palaists visbeidzot un, uh, nu jā, diemžēl gaida ruska lēnāk, kā mēs vēlējāmies. Ne jau komisija vien ir vainojama, bet, nu, tā ir kā ir. 4000 un vairāk tas ir labs skaitlis, kas noteikti attaisno uh, E, to, šo iniciatīvu parāda, ka tā bija e, tā vērta un e, pierāda, ka tiem, kas sacīja, ka nebūs intereses, izrādījās nebija taisnība. Bet tomēr tūkstošiem pašvaldība arī būs vīlušās, ka tās netiks pie šī pakalpojuma. Un tā mums no komisijas puses, arī no savas puses būs jākomunicē. Jo pašvaldības uzskatīs, ka viņiem bija e, visi labi iemesli pieteikties un saņemt šo pakalpojumu, bet viņi to tomēr nesaņēma. Un tas ir tikai viens no iemesliem, kādēļ es teiktu, nesteigsimies ar pārsteidzīgiem tāliešiem secinājumiem, pirmkārt par panākumiem. Jo mēs joprojām pa daudz uh, tikai skatāmies uz pieteikumu skaitu un atlicinātā budžeta apjomu, bet man uh, interesē, kāda būs atšķirība, ko mēs te panāksim. Uh, lūdzu atgriezieties komitejā, kad mēs varēsim novērtēt šī projekta īstenošanu. Un atcerieties, tad, kad jūs pirmoreiz prezentējat šo projektu parlamentā, bija daudz Eiropas parlamenta deputātu un politisko grupu, kas bija atturīgi. Un es pats toreiz sacīju, ka šis būs tāds uh, grūdienis, kas palīdzēs panākt izmaiņas domāšanā, politiskajā kultūrā un apetītē eh, digitalizēt pašvaldības. Mēs to Eiropas Savienības līmenī nevaram paveikt dalību valstu vietā, tātad tas var būt tikai grūdienis, kas, protams, ir jāanalizē tā ietekme. Un tam tas arī būs noteicošais, lai novērtētu šī uh, projekta panākums. Uh, vai tiešām mēs esam izraisījuši tādu lavīnu, kas pilnīgi izmaina vide. Es esmu arī pašvaldības, vai ja es esmu pašvaldības mērs, kas pieteicās un nesaņēma, bet uh, kaimiņu pašvaldību gan, uh, vai es uh, gribēšu to pašu arī tad, ja man tas būs no savu, savas pašvaldības budžeta jāfinansē. Uh, Pretējā gadījumā īsti nebūs eh, pievienotās vērtības. Eh, bija runa par eh, viesabanēšanas pakalpojumiem. Jā, tas ir Eiropas līmenī risināms jautājums, bet šīs būtu arī tikpat labdarāms nacionāla līmenī. Tātad par jūsu plāniem paaugstināt finansējumu daudzgadu finanšu plānu ietveros arī uh, palēnām, jo jūs mums devāt eh, neīsto signālu, jums ir eh, apetīti jau turpināt. Ja tiešām šis būs veiksmes stāsts, ja šis grūdienis tiks dots tā, ka mēs to vēlamies eh, un mēs būsim to izanalizējuši, Ta, un jūs teicāt, jā, nu, lūk, esam pārliecināti, ka bija Eiropas pievienotā vērtība, tad varam par to runāt, ne ātrāk. Uh, E, es esmu viens no tiem, kuru nevarēs pārliecināt tikai pieteikumu skaitiem un atsignātu finansējumu, bet ar to, kā, kādas izmaiņas esam reāli panākuši. Paldies par šo prezentāciju. Es priecājos, ka projekts ir uzsākts, e, lai tam būtu panākumi, e, un mēs esam arī noskaņoti daudzi uz sadarbību, bet, nu, analizēsim vēl rezultāts un tad atgriezīsimies pie debatēm pretējā. Ja E, jā, un es arī neatkārtošu dažus no jautājumiem, kas jau izskanēja, tas būtu lieki. Paldies tagad e, deputātam Silikjotim vārds. Paldies e, priekšēd, arī es sirsnīgi pateicos komisijas pārstāvim par prezentāciju. Labs sākums. Tā kā paldies arī vēlreiz mūsu Eh, referentam Zuriņo kungam, kurš ielika lielu darbu GNGL grupas vārdā. Var sacīt, ka mēs šo iniciatīvu jau no sākta galā atbalstījām, un eh, mūsu politiskajai grupai eh, prioritāte ir tāda, lai šīs bezvada internets tiktu nodrošināts īpaši tiem reģioniem un valstīm, kas ir attālāki, perifērāki, salas un tam līdzīgi, jo tas viss eh, maksā dārgi. Eh, īpaši eh, šīm pašvaldībām būtu jāvar gūt labumu no tā. Attālākie, nelielākie reģioni, tiem jāvar izlīdzināt šīs izmaksas šādā veidā. Un svarīgi arī, kā tas budžetā tagad mm, tiks uh, eh, atspūļosies, vai geogrāfiski līdzsvars tiks īs, uh, ievērots. Lai publiskais iegums būtu iespējami plašāks un arī visi sociālie slāņi būtu ieguvēji. Tātad no cik dalību valstīm ir šo, šie pieteikumi, vai tie ir no visām dalību valstīm? Un vēl viena lieta, uh, attiecībā uz jūsu priekšlikumu man šķita nedaudz problemātiski, to arī komiteja esam vairāk kārt jau pauduši arī diskusijās ar referentu. Komisijas piedāvātā regula vai šis princips, e, pirmais nāk, pirmais maļ, lai tas būtu taisnīgs, šis princips jāgādā par to, lai visiem kandidātiem būtu vienlīdzīgas iespējas šajā konkurencē. Ko jūs esat darījuši, lai gādātu par to, ka reģionālās uh, pārvaldības e, gūtu tiešu labumu un pietiekošā mērā. Tas ir svarīgi, jo ir arī pašvaldības, kurām varbūt nav vajadzīgo līdzekļu, lai uzreiz sāktu šo darbu mm, pie pieteikumiem, vai to esat ņēmuši vērā. Paldies! Paldies! E, nākamais e, Martens. Man ir ļoti vienkāršs jautājums. Arī es esmu gandarīts par šo iniciatīvu dot iespēju Eiropas pilsoņiem nodrošināt piekļuvu informācijai ļoti labi, bet man ir jautājums par sabiedrības veselību. Man šķiet, kā vajadzēja papildināt jau esošos relēju stūriņus. Uh, un citas iekārtas pieaugs elektromagnētiskā starojuma apjoms un vai ir veikta izpēta par ietekmi uz sabiedrības veselību. Citus runātājus es neredzu, turpina priekšsēdētāji tādā gadījumā. Došu atkal vārdu doktoriem Violam un Fēlēnam, precizējot to, ka, manuprāt, svarīgs jautājums ir tāds, ka, protams, es jūs apsveiktu par paveikto darbu, piebilstu, ka mēs vienmēr vēlamies uzlabot to, kas līdz šim ir jau izdarīts, bet vēl ir jāsakārto nelielās problēmas, jāgarantē attīstību, un mēs gaidīsim pagaidām atbildes. Paldies priekšsēd. Liels paldies jums un visiem deputātiem, kas uzstājās debatē centīšos dot atbildes tādā secībā, kā jautājumi izskanēja. Pirmkārt, referents Zuriņu kungs. Mēs esam ļoti motivēti, apņemības pilni eh, turpināt eh, strādāt pie šīs programmas un, protams, mums būtu paticis, ja programma būtu jau sākta nākamā dienā pēc tās publikācijas oficiālajā vēstnesī. Jā, vienošanās panākta jūnijā, bet tad um, līdzekļi atbrīvojās tikai novembrī, un tur, to mēs nespējām ietekmēt. E, cita lieta, otra lieta ir tāda, ka nav no, jau runa tikai par portālu. Tagad mums ir portāls, jo visas uh, informācijas tehnoloģijas sistēmas ir izstrādātas tā, lai uh, dalību valsts varētu reģistrēties un iegūt voucherus. Tas bija diezgan intensīvs darbs, un nu no dien Eh, arī mēs esam eh, vīlušies savā ziņā, jo mums būtu gribējis to visu padarīt divu mēnešu gaitā, bet, nu, nebija, eh, bija diezgan sarežģīts šis darbs. Bet kādas, kāda ir labā ziņa? Labā ziņa ir tāda, ka tagad tas darbojas, un tagad mēs varam mm, to darīt daudzās, daudzās pašvaldībās. Protams, ierobežojumu nosaka budžets, bet tagad sistēma darbojas. Un tātad e, tie pūliņi, kas ir ielikti, jau e, ir uzskatām par nākotnes investīciju tagad. E, mums tika atvēlēti 18 mēneši kā maksimālais laika periods, lai īstenotu, lai uzstādītu šo bezvadu tīklu un atbildes Ligiotim. Ja pašvaldība pirmajā dienā nav gatava instalēt sistēmu, jo tā ir jauna tehnoloģija, nu, tad tas ir tieši, lai viņus atbalstītu, lai viņiem palīdzētu, kas ar šo tehnoloģiju nav raduši strādāt. Mēs gribam dot šādām pašvaldībām drusku vairāk laika, bet, protams, ja viņi var vienas nedēļas laikā to uzstādīt, viņi var arī voucheri iztērēt vienas nedēļas laikā. Tā kā nav laika ierobežojuma, nav tādas steidzināšanas, bet tas bija tikai, lai atbalstītu tās pašvaldības, kurām ir drusku vairāk grūtības ar šo tehnoloģiju. Un vēl viens elements, kas ir ļoti svarīgs un arī būs, Mēs vēlamies, lai sistēma darbotos tā, kamēr, eh, kad, kad eh, tiklīdz eh, kāds lietotājs ir vienā bezvadu tīklā iegājis, viņš var darboties arī citos. Tas būs iespējams no pirmās dienas, tiklīdz reģistrācijas informācija tiks atpazīta. Mēs to esam mēģinājuši vienkāršot, jo negribam vēl sarežģīt jau tā sarežģītos jautājumus arī ne no pašvaldību viedokļu. Tādēļ mēs gādājām, lai, ja kāds e, reģistrējās kādā noteiktā pašvaldībā, tad šī reģistrācija var tikt izmantota arī jebkurā citā pašvaldībā. E, tātad reģistrācija notikt vairāk vai mazāk automātiski, nepilnīgi automātiski, kā ir iesabonēšana. Uh, bet uh, šī bezvādu sistēma, nu jā, viņi neatbalsta viesabunēšanu, tas nav tā kā telekomunikācijās ir zināmi tehniski ierobežojumi, bet ja mēs to vēlamies, tad, uh, ja mēs to būtu gribējuši, uh, ka tas būtu pilnīgi automātiski, tas būtu radījis papildu izmaksas pašvaldībām, mēs esam gatavi pilni, pilnā mērā viesabunēšanas sistēmu vēl papildus finansēt, bet pašvaldībām tas nedrīkstētu radīt papildus nogu. Bet lietotāji var ar savu, eh, saviem lietotāju eh, vārdu un eh, reģistrāciju reģistrēties jebkur Eiropā. Un raugamies arī, protams, uz nākotnes 5G tehnoloģijām, atbildot Bonikunga jautājumu. Nu, dien Tas ir saistīts arī ar atbildi citam deputātam Teličkam. E, jā, mēs e, raugāmies uz nākotni un šodien nav tā diena, kad mums jāizlēmī, ko darīsim e, nākamā daudzgada finanšu plāna ietveros. Maijā komisija nāks klajā ar priekšlikumiem, bet neapšaubāmi esam redzējuši, ka pastāv interese virzīties tajā virzienā, ka šīs vienkāršais instruments tiktu izmantots. Un ļaujiet man sacīt, ka e, tik tiešām mūs aicināja šodien ziņot jumu sniegt, un tādēļ varam stāstīt par tiem datiem, kas ir šodien mūsu rīcībā, ko tas e, nozīmē, ko no tā varam izsecināt. Nu, pirmie e, secinājumi var tikt izdarīti 24 stundas pēc portāla palaišanas, bet ir daudz pieprasījumu Eiropā, kurus mēs pat nespējam izpildīt. Un, e, pa, principā arī e, reģionālo vai nacionālo iestāžu ziņā ir atbalstīt pašvaldības, kurām ir problēmas, bet nav pamata, kādēļ abas sistēmas nevarētu sadarboties savstarpēji. Runājot par nākotni ja jums būs eh, bez bezvada interneta arī 5G iespējas un jūs raudzīsimies uz pašvaldībām kā kopienām, atvainot, kā pašvald, eh, kā, kā slimnīcām, piemēram, eh, tad šī būtu viena no iespējām, mm, kā ļaut tām ātrāk virzīties. Un es ceru, ka šis panākums ļaus mums arī savādāk runāt ar dalību valstīm. Ir E, dalībvalsts, kas pretojās šai iniciatīvai diezgan, un lielākā daļa reģistrācija nāk tieši no dalībvalstīm. Varbūt e, šīm dalībvalstīm, kas pretojās, būtu par to arī jādomā. Tā kā mm, cerams, ka mazāk būs pretestības, vairāk sadarbības. Jā, īstenošanu mēs izvērtēsim, jo visi uh, Wi-Fi tīkli e, e, tiks analizēti to darbību. Grifinas kundzei. Būs ekspost izvērtējuma neapšaubāmi un mēs raudzīsimies uz to, lai process būtu pietiekoši caurskatāms visiem, lai varētu izvērtēt, kāda ir šīs programmas rezultāti. Mm, un raugoties uz ES budžetu vai daudzgadu finanšu plānu budžetu kopumā, tas ir ļoti, šī ļoti neliela uh, progra, projekt, Eh, projekts programma, un, bet pašvaldībām tas paver iespējas, un 24 stundu rezultāti mūsu šo optimismu apstiprina, un mēs neskrienam. <clears throat> metro stacijā Briselē plātīdamies kāds milzu panākums, bet es varu sacīt, ka pēc 24 stundām mēs negrie, nebijām godīgi sakot gaidījuši 4200 eh, pieteikums. Tātad 5% es pašvaldību 24 stundu laikā. E, tie dati, par kuriem mums ir jāpārdomā. Es neizdaru secinājumus. Mēs, protams, labi apzināmies tagad izaicinājums e, voucheru izplatībā un tā tālāk tādē e, informācijas tehnoloģija izstrādātājs gaida intensīvs darbs mēnešu garumā. <clears throat> Es neapgalvoju vēl, ka šīs būs modelis, ko mēs arī nākotnē daudzgad finanšu plānu ietvaros īstenosim, bet uh, Viens no secinājumiem, viens no apsvērumiem, ko var šodien paust, ir tāds, ka tās dalība valstis, kuras mums sākumā sacīja daudzgad finanšu plānu ietvaros, ka digitalizācijā līdzekļi nav vajadzīgi, jo 8 miljārdi no komisijas priekšlikuma tika izgriezt, nu, viņiem pilnīgi un galīgi izrādījās, ka nebija taisnība. Digitalizācija ir eh, pasabiedrībā notiekošais pat laban svarīgākais. Tie, kas sacīja, ka eh, pašvaldības nebūs ieinteresētas, nu atkal raugoties, eh, godīgi sakot, uz šiem datiem no pēdējām 24 stundām, viņiem izrādījās, ka nav taisnība. Tie, kas sacīja, ka nu jāskatās, vai sistēma darbosies, vai voucherus varēsim efektīvi izplatīt, un tad mēs arī varēsim saprast, E, vai darbojas, nu, to vēl nāksies pierādīt, ka šī sistēma darbojas. Tā es nevaru uzreiz sacīt, ka tas ir panākums, tas nebūtu nopietni, bet vēlējos tikai teikt, ka uh, tie dati, kas mums šodien ir, ir uh, visai tomēr daudz sološi. Silikjota kungam. Šie voucheri tām pašvaldībām, kurām nav bezvada interneta. Neapšaubām, mēs e, virzamies uz tām kopienām, kuras ir e, e, drusku perifērākas, runājot par kādu dalību valsti un tās geogrāfiju. Tāpat laikā, kā mans kolēģis Vīlankungs skaidroja, mums ir ļoti strikta metodika, lai gādātu, ka voucheri tikti izplatīti katrā dalībvalstī, cik nu iespējams. Protams, nevar katru voucheru pārbaudīt, pretie gadījumā sistēma tiks eh, palēnināta un sarežģīta, tas tika apspriests eh, parlamentā, un tas bija viens no gudriem risinājumiem, kas tika atrasts, eh, pirmais nāk, pirmais maija, tajā pat laikā paturot prātā vēl dažas citas garantijas. Bet jums ir taisnība, ir jāinformē maksimāli par šo iespēju. Dokumentācija pieņem visās valodās. Mums ir 800 <clears throat> mm, zvanu saņemti vakar no pašvaldībām, <clears throat> mūsu atbalsta dienestam. Un, protams, ka būs vēl risinām jautājumu, to es arī tagad varu atzīties, vakar varbūt to vēl nevarēju zināt ka šis voucher skaits būs nepietiekošs. <clears throat> Kā jau es teicu, nebūtu nopietni eh, solīta naudu, kuras mums pat laba nav, bet būtu ļoti nopietni sākt runāt ar pašvaldībām un censties rast ar pašvaldībām, eh, kā arī Zuriņo kungs it kā norādīja, eh, pār partnerības iespējām. Apmēram tā. Jūs varat izmantot mūsu IT infrastruktūru, mūsu voucher sistēmu, sadarbosimies, ja jums ir nauda, lai raudzītos, kā mēs varam uh, tikt eh, pie uh, atlikušiem vajadzīgiem voucheriem. <clears throat> Nākamais solis tad būtu runāt ar uh, nacionālām un pašvaldību iestādēm. Uh, sacīt, eh, lūk, šāds ir budžets jūsu dalībvalstī, vai jūs varat ar to strādāt. Un, protams, nākamais solis nākotnē būs eh, izvērtējums, bet te es jums pilnīgi piekrītu, tas būtu pareizā laikā ar pareizo debati par to, kas būtu darāms daudz, nākamā daudzgada finanšu plāna ietveros. Atbildot Martēna kungam, es varu teikt diezgan vienkārši Mums ir bezvadu tīkli visās mājās, arī šeit. Protams, ka tiem ir e, jāsaskana ar starptautiskiem Eiropas noteikumiem attiecībā uz elektronisko radiāciju. Mm, tās nevar instalēt, ja šīs not, e, šie noteikumi netiek ievēroti. E, tad pakalpojums sniedzējiem visiem ir jāizplata tāds aprīkojums, kas saskana ar Eiropas un nacionālam noteikumiem attiecībā uz elektromagnētisko radiāciju. Eh, Paldies, un es domāju, ka šī atsniegta atbilde bija ļoti izsmeļoša. Es vēlos pateikties Vielu kungam, mēs neesam pieraduši saņemt tik pilnīgas atbildes no komisijas puses, un tad, kad ir runa par eh, tehniskām lietām, tādas šādas atbildes mums ir liels atbalsts. Paldies Viola kungam, kolēģim Zariņo, un es ceru uz turpmāko eh, sadarbību nākotnē. Un tagad mēs varam pāriet pie darba kārtības nākošā punkta, kas ir regula par ENIS, Eiropas kiberdrošības aģentūra, ar kur atceļ regulu. Uh, par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju certifikāciju. Angelika Nībler ir referenta. Lāc. Prigo, you can start. Vielen, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Paldies, priekšsādātājs kundze, darbie kolēģi un kolēģis. Es priecājos, ka mēs šodien runājam par kiberdrošības aktu. Un Sākumā gribētu jau uzsvērt, ka šī būs viedokļa apmaiņa. Tas nebūs tāds kā uh, ziņojums. Es savu ziņojumu jau esmu uzrakstījis līdz nedēļas gala nobeigumam gribētu jums to arī iesniegt tūkošanai, bet um, Šodien es gribētu viedokļu apmaiņu par to. Sākotnēji es gribētu sākt ar diviem komentāriem, pirms es pievēršos komisijas priekšlikumam. Sākumā gribu teikt, ka es uzskatu, ka ir labi, ka komisija ir izstrādājusi šādu priekšlikumu par kiberdrošību, ka komi komisijai ir šāda stratēģija. Mēs jau nesākam šo darbu tikai šodien, bet tā jau ir, par to jau ir runāts kādā direktīvā daudzus gadus iepriekš. Dalībvalsts arī ir in, e, implementējuši to, un runāt par to ir ļoti svarīgi. Mums par to ir jādiskutē, lai atbalstītu mūsu digitālo sabiedrību un um, pavadītu digitālo industriju. Ir jācenšas nodrošināt pakalpojumu produktu drošība, un tāpēc es domāju, ka Piedāvātais priekšlikums kiberdrošības aktam ir ārkārtīgi svarīgs. Mūsu pilsoņi domā tikai par ieguvumiem, padomāsim tikai par visiem vied, viedajām ierīcēm un tā tālāk, un mēs gribam, lai šiem produktiem būtu augsts drošības līmenis, un ir tiešām svarīgi, lai izmantotie produkti būtu droši tiem ir jābūt tādiem, lai hakeri tos tie nevarētu uzbrukt. Un pēdējās nedēļās eh, jau daudz kas ir no, noticis arī mūsu zemē. Um, pirms divām dienām notika uzbrukums mūsu ministrijām, un, uz, un tas uh, izrādījās bija kāda kriju grupa, kura, mm, kurai bija iespēja piekļūt ļoti jutīgiem datiem. Un tas tur runa bija par Brexit sarunām iesaistīti bija Ukraina, tad, tad tie visi, tā visi bija informācija un dati, kas, bija, kas patiesībā ir konfidenciāli, un tos nevajag publiskot. Un jūs droši vien arī zināsiet Taylor gadījumu. Jūs zināt, ka uh, ar to var ierakstīt dažādu veidu informāciju, un Mūsu valstī pa lēms šīs ierīces tika izņemts no apgrozības. Un mēs varam vēl minēt daudz citus piemērus, piemēram, kas tieši nesen tika atklāts Amerikas Savienotajās valstīs saistībā ar e, dažādiem čīpiem, kur tiek glabāta informācija un tālāk. Tātad gribēju vēlreiz uzsvērt, ka šī tēma ir ārkārtīgi svarīga, kurai mēs tagad pievēršamies. Un ir ļoti svarīgi ieviest sistēmas, lai nodrošinātu to, ka šīs ierīces ir drošas. Un, un otrā lieta, ko gribēju jau sākotnēji minēt, kas man arī ir svarīga, mums Eiropā ir ļoti spēcīgs uh, digitālais pamats un domājot par uh, drošību, mums Eiropā būtu jāspēlē um, tādas svarīga vadoša loma starptautiskā ziņā. Tāpēc mums vajadzētu noformulēt ietvaru un, un tieši tā, runāt saistībā ar kiberdrošības aktu. Nu, tagad es pievērsīšos tam, ko komisija mums ir piedāvājusi un papildināšu ar saviem komentāriem. Uh, šis kiberdrošības akts ir iedalīts divās jomās. No vienas puses runa par ENIS un aģentūru un no otras puses runa ir par sertifikāciju. Uh, dalību valstīs un arī Eiropas līmenī. Sākšu ar to, kas ievērsīšos ēnisai. Jūs jau visi, darbie kolēģi, zinat, kā Atēnās tā ir um, nodibināta un tā kalpo kā um, aģentūra Savienības tīkla informācijas drošībai. Tas viss ir, protams, ļoti labi. Uh, Eh, šī aģentūra veic ļoti izcilu darbu, ir iesaistīti tiešām augst līmeņa es, eksperti, kur veic uh, nozīmīgu darbu. Bet Enisa ir tāda neliela vienība pašlaik, tur strādā 80 uh, eh, darbinieki, bet vajadzētu nākotnē palielināt šo skaitu līdz 120. Komisija ierosina, lai Enis saņemtu tādu pastāvīgu mandātu, lai šī aģentūra būtu tāda uh, patstāvīga un ilgspējīga. Tālāk komisija ierosina papil, paplašināt aģentūru gan personāla ziņā, gan arī eh, finansu, ar finansuālu atbalstu. Tie visi ir, protams, ļoti labi priekšlikumi, un mums varbūt kā parlamentam vajadzētu rīkoties vēl ambicionētāk. Mēs domājam, ka 120 darbinieki vēl nav pietiekami. Es domāju, ka vajadzētu iesaistīt 500 līdzstrādniekus. Atcerēsimies vien, cik daudz darbinieku ir Nacionālās kiberdrošības aģentūrās. Es palūkojos vienkārši uz savu zemi. Pie mums strādā 880, 880 darbinieki šajā jomā. Kad padomājam par kiberdrošības um, nodaļām dažādās firmās un uzņēmumos, tad mēs te var uh, runāt par simtiem darbinieku, un tāpēc es uzskatu, ka šī tēma ir ļoti priv, prioritāra. Nu, tāds būtu mans ievads, un gribu teikt, ka Ēnisa ir uzsākusi labu darbu, tā ir jāpaplašina, jāstiprina, tā ir milzīgs potenciāls, un tā ir iespēja, um, koordinējot darbu, labi sadarboties, un uh, tomēr mums, protams, jāpaliek arī realistiskiem Mums jānodrošina, lai mēs neaizšaujam garām mērķim. Te ir tā kā ar bērnu. Jāraugās, kā tas augs un attīstīsies. Es savā ziņojumā arī iekļauju dažādus priekšlikumus, kā veicināt izaugsmas procesu. Dalībvalstīm. valstīm dalībvalsts arī vajadzētu stiprināt, e, izveidojot tenisu kā tādu pamat pīlāru. Un e, mēs jau komisijas ziņamā redzam, un runa ir tālāk par certifikāciju un cik tālu Enis šajā procesā ir iesaistīta. Tātad tagad otrais um, punkts ir um, certifikācija, par ko vēlējos runāt, dārgie kolēģi. Uh, Mums jau ir bieži daudz uzklausīšanas par šo tēmu. Mūsu vidū ir arī eksperti. Ir vēl daudzi ja atklāti jautājumi. Es tiešām saku jums arī paldies par visiem jūsu papildinājumiem, komentāriem, jautājumiem. Es domāju, ka mums nevajadzētu koncentrēties tikai uz produktiem un pakalpojumiem, bet mums vajadzētu domāt par visu IOTTV eh, dzīves ciklu un runāt un mums vajadzētu noformulēt pašu definīciju plašāk. Bet, nu, es esmu šeit atvērta. Ja mums būs tāda plaša definīcija, tad uh, dokumentā jādomā arī par prioritizāciju. Uh, jo mums ir eh, ļoti daudz lietu, un tu visas šīs lietas nevar certificēt vienā dienā, tāpēc mums vajadzētu procedūru mazliet eh, strukturēt un iepriekš paredzēt. Nu, esmu gandrīz jau pie beigām. Es vēlreiz gribu pateikties par to, ka ir šī iespēja mums par šo eh, svarīgo tēmu šodien šeit runāt un apmainīties viedokļiem. Tā tiešām ir ļoti nozīmīga tēma. Tālāk, nākošais jautājums, cik tālu certificēšanas sistēmā ir iespējama brīvprātība, ja kas būs pienākums. Un es gribētu ierosināt riska pieeju un izvērtējot risku, tad at arī attiecīgi noteikt brīvprātīgo certifikāciju, bet esmu atvērtu uzklausīt jūsu viedokļus. Tālāk es domāju, ka vajadzētu dažādas drošības līmeņus ar um, konkrētām prasībām Te mēs vēl varam padiskutēt par um, definīcijām, priekšstati ir dažādi. Un, nu, īsumā es gribu teikt, ka certificēšanā un ENIS, ENIS skatījumā ir svarīgi nodrošināt, lai mums būtu laba pārvaldības struktūra, lai mēs izmantotu dalībvalstu zināšanas Tāpat mums ir svarīgi ņemt vērā industrijas ekspertīzi, jo certifika, veicot certifikāciju ir nepieciešama, nepieciešama šī ekspertīze, jo kiberdrošības aktā ir jānodrošina, lai industrijas joma arī tik, tik iesaistīta, kā tas tiks darīts, to katra dalībvalsts tad var izlemt, to es atstāšu kolēģiņā. Nu, esmu nonākusi pie beigām. Gribu pateikties ēnu referentiem un citiem, kur man atbalstīja. Paldies visiem! Mūsu apmaiņa bija tiešām auglīga un vērtīga, un priecājos par debatēm, kas tagad notiks. Paldies! Alla kolēga Nībler, e, eh, tempis. Paldies, Nīblers kundzam! Jūs tiešām ļoti detalizēti izteicāties, un šitiem tiešām ir ļoti nozīmīgi, tāpēc es arī uzmanīgi klausījos. Tagad došu vārdu Pēterim, kurš Петром Комбашев Кунгам. Един толерантен председател и оставяте а, повече време за а, дискусия по такава. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti labi, ka ir atvērts pietiekam daudz laika šajām būtiskajām debatēm. Es vēlos pateikties Anglikai Nīblerei pāri ieguldīto darbu. Tas ir labs pamats diskusijām starp referentiem un cerams, ka šī labā atmosfēra būs spēkā līdz darba pabeigšanai. Kā jau izskanēja trīs, priekšlikumam ir trīs daļas. Pirmā tiecās uz emisa lomu. Komisijai varbūt gandarīt pār šo priekšlikumu. Un šajā sakarā priekšlikuma mērķis ir stiprināt emisa lomu un Tomēr man šķiet, kā priekšlikums nav gan ambiciozs. Ļoti labi, ka Nībers kundze uzskata, ka uh, aģentūras personāla skaita pieaugums uh, ir pietiekams. Taču ir ir 600 darbinieku vācu vai franču aģentūrā, un, un tā līdzīgi skaitļi ir citur, bet vai ir normāli, ka Nacionālā aģentūra ir ar desmitreiz lielāku darbinieku skaitu nekā Eiropas? Tāpat būtu labi organizēt kiberdrošību Eiropas Savienībā kopumā, jo šī brīža jautājums ir tāds, kā kiberuzbrukuma gadījumā vairākām dalībvalstīm, kurš virzīs reakciju Eiropas līmenī, jo pretējā gadījumā katra valsts glābs savādu, kas nebūtu pareizā pieeja. Tālāk Padomāsim, kāda šeit ir Enisa loma, vai aģentūrai nevajadzētu papildus tam, ka tā atskaitās komisāru kolēģijai. No, nu, arī Eiropas parlamentam un kāpēc ne par komisijas priekšsēdētājam. Tādās valstīs kā Francijā, Singapūrā, Izrēlā šādas aģentūras ir tiešā veidā pakļautas premjera vai prezidenta birojam un nevis atsevišķiem ministriem. Mūsu priekšā ir pienākums pārvarēt dalību valstu egocentrismu, lai mēs varētu izveidot spēcīgu aģentūru. Tāpat mums ir jāatbrīvojas no individuāla egocentrismu dienestos, kur nevēlas dalīties informācijā. Pretējā veidā mēs nevarēsim tikt galā ar kibernoziedzību. Tālāk par certificēšanu brīvprātīgi vai citādi. Mums vajadzētu paredzēt brīvprātīgu certificēšanu, bet interesētās puses aicina tādu tās valstis, kas ir strādājušas pie šī jautājuma, ir ar savām certificēšanas schēmām, bet mums vajadzētu veidot savu Eiropas certificēšanas schēmu un tai ir jātiek atzītai gan citās valstīs, gan ārpus Eiropas Savienības, vai tas būtu savienoties valstīs, Indijā, Korejā. Tāpēc. Ir sapratne par to, ka aģentūra jāstiprina, un mūsu dialogā es ceru, ka mēs varēsim atbalstīt vairāk kiberdrošības Eiropā, lai rezultāts ir labāks nekā tas ir uz šobrīd. Paldies! Paldies! Nākošais runātais kolēģis Kodzerovskis. E, já bych chtěl velmi poděkovat za úvodní slovo paní kolegyně Nýbler, zpravodajce k cyber... Paldies, priekšsēdētāji, vēlos pateikties Anglikai Nīblerī par ievadvārdiem jo šis ir temats, kura nozīme pieauga. Ir kriminālas aprindas, kuras uzbruk mūsu kibersistēmām, un tāda ir ikdienas realitāte. Diemžēl. Sabiedrībai ir jādomā par iespēju aizsargāties, jo uzbrukumi informācijas sistēmām var būt uzbrukumi mūsu sabiedrībai un tās integritātei. Kā jau sacīja Anglika Nībleri, par Enisa runājot, piekrītu, ka ir vajadzīga spēcīga aģentūra ir pareizais laiks nīsai saņemt pastāvīgu mandātu un vairāk cilvēku un finanšu resursu. Skatot darba dokumentus, Enisa darba pienākuma apjoms pieauga. Enisa ir arī jāstrādā balstoties uz dalību valstīs sasošajām iestrādnēm, jo vairākās dalību valstīs jau ir visai robustas aģentūras, savukārt citās šīs aģentūras ir tikai pašā iedīklī. Tāpat ir jādomā par darba efektivitāti. Diversificētas sistēmas nereti ir efektīvākas nekā centralizētas. Ja Enisa kļūs par vienīgo centrālo aizsardzības sistēmu pret kibernoziedzību, tad tas varētu nebūt pozitīvs risinājums un dalībvalsts varētu tam nepietikt. Manuprāt, svarīgi ir strādāt balstoties uz esošo pieredzi dalībvalstīs un rast uh, pareizos sadarbības veidus Manuprāt, tas ir Enisa galvenais uzdevums. Jautājums šobrīd ir par to, cik lielā mērā Enisa ir jāpārņem operatīvais bizness. Par to mums būs eh, kaut kad jārunā, bet tā vai citādi mums nevajadzētu iekļaut pārāk daudz Enīsā operatīvajā darba kārtībā. Es domāju, ka Enisai vairāk jānodarbojas ir izglītošana, koordinēšana un informācijas eh, sadalīšana dalību valstīs. Tālāk par certificēšanu runājot. Manuprāt, debates būs visai sarežģītas, jo mums ir jāsaskars ar um, rūpniecības interesēm, korporāciju interesēm, un tieši tāpat kā Anglija Knībneres uzskata, ka certificēšana jāveic ir brīvprātīgā kārtībā. Un tā ir jābalsta uz detalizētu riska analīzi. Es domāju, ka uz risku balstīta pieeja darbojas ļoti labi Savienotajās valstīs, Dienvidkorejā, kur ir vairāk pieredzes šādai pieejai. Es uzskatu, ka izmantot nozars pieredzi balst un balstīties uz starptautiskiem standartiem ir vēl papildus stūrakmeņi tai celtnei uz tiem pamatiem, uz kuriem mēs tālāk veidosim mūsu certificēšanas standartus. Man bija tas gods sadarboties ar Angeli Krīmleri iepriekšējos ziņojumos, un, manuprāt, Šis ir labs pamats mūsu turpmākajam darbam, un tas palīdzēs virzīt uz priekšu kiberdrošības starp kārtību Eiropā. Domāju, ka šis ir ļoti piemērots laiks, un mums tas ir jāizmanto vislabākajā veidā. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs deputāts Teličkā. Um, all, like Paldies! Cerīgi raugos ar uh, Angelika eh, sadarbos sadarbība ar Angeliku Nībleri pie šiem jautājumiem, kas jau ir apraks izskanējuši, tie ir sliepējami tādi kā kiberdrošība, un, protams, mums ir daudz trūkumu šeit. Atsevi. Eh, tāpat arī šeit ir. Uh, nozares dimensiju, patērētāju dimensiju, un mēs zinām, kas var notikt, ja tiek skarta patērētāju uzticība. Manuprāt, lielākais izaicinājums ir tas, kā mūsu diskurss itre komitejā saskana ar mūsu uh, Eh, kolēģu politiķu diskursu dalību valstīs. Man šķiet, ka šeit varētu būt problēmas ar nostādnēm. Iespējams, ka es Eh, pārspīlēja, bet eh, nereti mēs redzam, ka cilvēki nepievērš nekādu uzmanību un eh, jāapzinās, kā ikviena ķēde ir tik izturīga, cik ir tā, izturīgs tās vājākais posms. Tāpēc es uzskatu, ka mums ir jānāk klajā ar tādu regulatīvo vīdi, kas padarītu stiprāku ķēdes vājāko posmu. Tā ir pirmā piezīme. Tālāk uzskatu, ka darbs ir paveikts ļoti veiksmīgs. Man bija iespēja gan iepazīties ar atvērtiem avotiem un apmeklēt cenīsā. Un uzskatu, ka viņiem ir ļoti realistisks skatījums uz mērķiem. Mūsu problēma šobrīd ir tā, kā. Ka kopumā būtu ļoti labi izveidots eh, ilga termiņa regulējumu, kas palīdzētu uzlabot kiberdrošību, taču pasaule mainās un pēc dažiem gadiem tā būs advancētāk un riska būs vairāk. Tas nenozīmē, ka ik viens padomē, vēlēsies sasniegt to mērķi, ko mēs vēlamies, un iespējams šobrīd mēs varētu apdomēt savādāku pieeju, bet norādot apsvērumos un klauzulās to, kas ir jāsasniedz vēlāk. Tam ir jābūt pakāpeniskam procesam, bet ar stabilu sistēmu, kurā mēs uzlabojam kiberdrošību. Protams, ir jautājumi, kas jāskat sīkāk ir pats par sevi saprotams, ka es atbalstu pastāvīgu mandātu un nemisa stiprinājumu, stiprināšanu, bet vēl man nav skaidrs, cik lielā mērā un kādi būs enisa pienākumi jaunās likumdošanas ietvaros. Tāpat jautājumus, kuriem ir jākoncentrējas brīvprātīgi vai obligāti. Uh, Pirmkārt, es nedomāju, ka obligāti izies cauri padomē. Otrkārt, es nedomāju, ka mēs tam esam gatavi. Mums vajadzētu sākt ar brīvprātīgu pieeju un tālāk jāredz. Jā, certificēšana ir brīvprātīga, tad parādās citi aspekti. Vai mēs definējam kaut kādā veidā produktu grupas, vai mēs to darām šajā projektā, vai mēs to darām demonstrējošā vai izsmeļošā veidā, vai mums mēs paredzam strateģiski svarīgus tematus, vai mēs runājam tikai par ītēju sistēmu, var nohakot caur leduskapu televizoru vai iespējams jūsu bērnu rokas pulksteni tā ka arī šis būtu svarīgs jautājums. Vēl viens aspekts, kas būtu jāskata, ir pozitīva motivācija. Ja es kā patērētājs redzu Eiropas Savienības marķējumu, ko piešķir Enīsā, tas nozīmē, ka tas atbilst kaut kādiem minimāliem standartiem. Es nolikšu malā vārdu standarti. Tādā gadījumā Es uzticos tam, ka šo produktu var iegādāties. Mums ir jāatrod pareizais līdzsvars starp e, regulējumu un telpu pašregulējumam un labākai eh, patērētāju orientēšanai. Nu, mans pus tas būs ir gandrīz viss, bet priekšsēdētāji dažādi jautājumi, kas ir jārisina, kuri nebūs viegli, ir jāatrod pareizais līdzsvars, taču. Uh, Ir vairāk jautājumu, kurus es vēlētos skatīt padziļināti, un, manuprāt, šīs ir pirmās orientējošās debatas, un es kā tādas arī uztveru. Paldies, nākošais runātājs deputāts Danunde. Thank you, Madam Chair, and thanks for the, to the rapporteur for the first draft report. Paldies priekšsēd, paldies referentam par pirmo ziņojumu projektu. Nisa ir iespēja būt uh, īsti ir nopietnu spēlētājiem IT jomā, un tas tiks arī panākts, ja komisija vajadzīgos mm, eh, rīkus tai dos pie rokas. Pirmais ir stabilitāte, tātad mēs ļoti priecājamies par, per, mēs priecātos par per, pastāvīgu uh, eh, Enisas mandātu. Otrakārt, mandātam jābūt tāredzīgam. Rēķinoties ar uh, straujām izmaiņām tehnoloģiju jomā un uh, Eh, drošību eh, jau no sākuma un privātumu no sākuma paredzot. Ir jābūt darbiniekiem, kas ir labi samaksāti un motivēti, un visbeidzot, un tikpat svarīgi, mums jāgādā, lai certifikācijas ietvers būtu tāds, kas uh, uh, garantētu drošību Eiropas tirgumu un arī uh, patērētājs sniedzējiem un um, komercializācijas, eh, kas rada drošības risku, eh, tādu veidu nepieļaut. Brīvprātīga certifikācija ir svarīgs eh, princips, bet nav var izsnāts tādas mm, problēmas kā patērēt produktu, kas izspiego patērētājs. Ir pilnīgi nepieņem, ja ir E, patērētāji ierīces, kuras neaizsargā paroles un kurām ir atvērta komunikācija ikvienam. Šī problēma ir līdz šim nepietiekoši risināta priekšlikumā, un tagad ir īstais laiks, īstā vieta to uh, risināt ar dažiem no mūsu grozījumiem. Paldies! Paldies par, šo, par šiem komentāriem. Mēs esam ieguvuši mazliet eh, laiku, Maties. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs apzināmies, ka kiberdrošībā eh, katru dienu aizvien vairāk ienāk darba kārtībā. Mēs ikdienu saskaramies ar ziņojumiem par kiberuzbrukumiem, un tas ir nozīmīgi mūsu uh, Eh, pilsoņiem. Tāpat atcerēsimies par pēdējiem skandāliem pasaules mērogā un par eh, šeit bija runa nevis par miljoniem eiro, kas eh, nozuda nodokļu paradīzēs, bet kas nozuda Cambridge Analytics un tas viss notika zem ļoti nevainīgām Facebook uh, un citām aplikācijām. Tāpēc ir jādomā par to, kā mēs aizsargājam savus datus un mūsu privātumu. Katrā ziņā šis skandāls bija noderīgs tam, lai mēs labāk apzinātos šos jautājumus. Tāpat mums ir jāizvērtē, kā šī schēma ir darbojusies un šeit ir sap, jānorāda, ka tas nav tikai sociālo tīklu jautājums, bet tas viss kopā ir uzskatāms par uzbrukumu privātai un drošībai. Uh, Un ir jādomā par to, kā šo jautājumu risināt. Taču šā tas ir piemērs lietām, ar kurām mēs saskaramies ikdienā, un par kiberdrošību runājot, mēs varam runāt par mūsu iedzīvotāju drošību, ne tikai runājam par dažādu produktu, aģentūru, pakalpojumu demonstrāciju, bet par to, kā cilvēki ikdienā jūtas attiecībā uz savām brīvībām un tiesībām. Manuprāt, komisijas ziņojums ir svarīgs, bet tas ir tukšs, jo neņem vērā šos konkrētos eh, pilsoņu gaidas. Nav eh, ņemtas vērā šādā rakstura problēma problēmas. Tāpat eh, neskaidrs komunikācijas eh, jautājums jābūt eh, skaidrākai, skaidrākam izklāstam par enīza pienākumiem, no otras puses jā runā ir pār certificēšanas un kiberdrošības jautājumiem. Par enīza mandātu runājot, mēs domāju, ka mums ir koordinātā veidā jā. Uh, būt spējīgiem sniedz, sniegt atbildi kiberuzbrukumam, tāpat arī Enīzai ir jābūt ar iespēju atbalstīt dalību valstis kiberuzbrukumu gadījumā, kā arī koordinēt darbības e, iz Eiropas līmenī. Taču Tas nedrīkst eh, apdraudēt pilsoņu brīvības, netiesības, uzdrošības. Un visbeidzot par eh, certificēšanu runājot. Manuprāt, ir pilnīgi skapcīm redzams, ka nepieciešama Eiropas certificēšanas schēma, bet enīz ir jāstrādā ar visām interesētajām pusēm šajā gadījumā, un prāt, šajā gadījumā mūsu vadlīnijām ir jābūt aizsargāt patērētājs, it īpaši, un šim nolūkam vai certificēšana būtu obligāta vai brīvprātīga, tas ir atkarīgs vairāk no produktiem kā tādiem, un e, jūtīgākiem produ produktiem ir jāt, vajadzētu tikt certificētiem obligāti. Pēdējais teikums. Šis priekšlikums ir jau solis pareizā virzienā, referenta Nībla ir uzsākusi lielu darbu, un es viņai vēlu vislabākos panākumus. Lielas paldies! Un tagad esam noslēguši um, diskusiju kārtu ar ēnu referentiem. Tagad pievērsīsimies citiem kolēģiem. Bonīkungs, lūdzu. Thank you very much and thank you very much. Paldies, paldies, Angelika, par prezentāciju ne tikai aprakstot kiberdrošības pakotni, bet arī e, pastāstot mums par dažām dilemām. Es domāju, ka skaidrs, ka mums jāstrādā praktiski, ja gribam sasniegt savus mērķus. Pirmkārt, es domāju, ļoti svarīgi stiprināt ENISU, jo mēs zinām, ka tikai ENISA var stiprināt e, e, iedresēto pušu apņēmību līdzdarboties. Uh, Un otrkārt mums ir jāatbalsta tenisa, lai radītu jaunu informācijas apmaiņas modeli pār incidentiem. Tikai tā varēsim uzzināt vairāk par to, kā šīs, um, šie uzbrukumi tiek plānot, kādas ir uh, to schēmas. Uh, uh, mums Eiropā par to jāsaprot vairāk. Mums ir arī jāanalizē riski. Uh, Un risinājumiem jābūt uh, balstītiem uz ris, uh, risku izvērti. Enisa šāds datus varēs apkopot un piedāvāt risinājumus. Otrs ir saistīts ar certifikācijas uh, sistēmām. Piekrītu, ka mēs nevaram tās padarīt obligātas, bet mums ir uh, Eh, jāizvērtē, vai nevaram sākt ar brīvprātīgu modeli un radīt perspektīvu par obligātu modeli. Mēs nerunājam par e, institūcijām, mēs runājam par drošību, mēs runājam paši par sevi, par uzņēmējdarbību, tādēļ šī obligātā perspektīva varētu būt ļoti svarīga, un es piekrītu, ka certifikācijas sistēmas varētu būt balstītas uz tirgu, e, tirgus pieprasījumu un rūpniecību. Uh, Nav viena risinājuma, kas būtu piemērots visiem, un visbeidzot m, mm, ir arī iespēja runāt par kiberdrošības uh, pratību, kiberpratību. Tas ir ļoti svarīgi mums. Paldies, Branka Lopes. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Dažreiz rodas sajūta, ka, ja runājam par kādu Eiropas aģentūru, tad um, tas ir, tas, tam ir tāda mazliet negatīva noskaņa, tas viss ietekmē arī budžetu. Bet es domāju, ka mēs tiešām saskaramies šeit ar lielām problēmām, un arī pilsoņi eh, to piedzīvo. Katru dienu ir paziņojumi par uzbrukumiem drošības sistēmām, internetam, un šie nesen pavisam notika uzbrukums Facebookā Amerikā. Amerikai nepieciešami instrumenti, lai nodrošinātu to, to, lai varētu cīnīties pret šādu situāciju, lai mēs varētu būt, lai mēs efektīvi varētu rīkoties pret uzbrukumiem. Mums ir jānodrošina elektroniskā uh, drošība tīklā, piemēram, savienots ierīces un tā tālāk. Un uh, pašlaik vēl pastāv zināms plaisas, un tās var dažkārt pat prasīt cilvēku dzīvības. Mums ir jābūt spējīgiem stāties pretīm nākotnē. Šī tēma ir tehniski ļoti sarežģīta, un es uzskatu, ka priekšlikums virzās pareizajā virzienā. Lielas paldies! Paldies! Kastījo kundze. Lielas paldies! Vakar Vakarā Angelika un es mēs piedalījāmies kādā, kādās debatēs, un tur viens no runātājiem sacīja, ka pilnīgi noteikti ir tā, ka internetu drošība ir viena no svarīgākajiem jautājumiem turpmākajos desmitgados. Kiberdrošība tā ir prioritārā tēma, un tā tas noteikti paliks arī mūsu, visas mūsu dzīves eh, garumā. Tāpat kā jau arī tiešsaistes dzīve ir ārkārtīgi svarīga un izšķiroša. Es varu piekrist daudzām lietām, kas te tik jau minēts par enisu, par kompetencēm, par mandātiem, par to, ka jāpiešķir lielāki līdzekļi. Es domāju, ka viss svarīgākais jau tika pateikts, un es tam visam varu piekrist. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs nosakām prioritātes. Mums ir jābūt skaidrībā, kur mēs sāksim. Jo citādi uh, um, mēs mazliet tā kā klibojam. Uh, tiešsaisti mums pagaidām vēl nav sakārtot, un pašlaik vēl mums vēl diezgan liels distances jābārver. Tas pats jātiecina arī uz certifikātiem, mums ir jā, jāparedz elastība. Un, un tomēr vienlaicīgi jāparedz arī ietvers. Angelika jau izteicās līdzīgi. Mums ir nepieciešama tād, tāds vienots liels regulējums, jo ir sarežģīti katrā atsevišķā mm, dalībvalstī, ja būs mm, viss citādāk. Tāpēc mums jāparedz prioritātes un vienlaicīgi arī pietiekami liela elastība. Mums vienmēr jāpatur tas prātā, jo interneta drošība mm, nodarbinās mums ne tikai nākošos desmit gadus, bet tas, šis jautājums mūs pavadīs vienmēr. Un šis jautājums būs vienmēr prioritārs mūsu sabiedrībā. Lielas paldies! Paldies, Marciāni kungs, lūdzu, pēdējais runātājs. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Nu, mums tagad tikt piedāvāt divi jautājumi. Nīdlers, Nīdlers kundze ļoti labi to formulēja. No vienas puses kā ar akceptējumo drošības līmeni, un otras puses uh, eh, Enīsā. Uh, eh, nu, par drošības līmeni. Es ļoti rūpīgi ieklausījos kolēģu komentāros. Kolēģi visu uzskatīja, ka jābūt brīvprātīgai sistēmai No savas puses gribu teikt, nu labi, kāpēc gan ne, bet ja tas nebūs saistoši dalību valstīm, ja tīpaši arī attiecībā uz certifikāciju, tad mēs nevarēsim piespiest dalību valstis sadarboties vienu ar otru. Varbūt vienai valstī būs ļoti augsts drošības līmenis, kā piemēram Vācija, Francija, un tur arī simtiem ekspertu, kas strādā šajā jomā, pat ir izveidots laboratorijas, kurām ir savs jau zināms līmenis, tas viss ir brīnišķīgi. Un tagad mēs gribam, lai šī sistēma būtu cip uz visiem. Dil digitālais laikmets attiec uz visiem un tā tālāk. Es domāju, ka pasaule ir satīklota. Un, kā jūs sacījāt, parasti tas grūtības slēpjas tieši detaļās. Un Tāpēc mums ir nepieciešams kaut kāds drošības līmenis kā prasība. Mums jānomierina mūsu uzņēmēji, mums viņiem jāpiedāvā kaut kas, mums tāpat arī pilsoņi jānomierina. Pirms kāda laika man pašam gadījās, ka mana eh, kārta tika, bankas kārta tika eh, um, uzbruka, jo es kaut ko iegādājos internetā un man vajadzēja iet uz banku. Un no vienas puses man šis gadījums biedē, bet no otras puses eh, man nomierināja tas, ka manā gadījumā konkrētajā drošības sistēma darbojās un tika nodrošināts tas, ka zināms drošības līmenis tika sagādāts. Un mēs gribam, lai būtu zināms līmenis, lai būtu Eiropā norma, bet mums nepieciešams preferences prioritātes ja runājam par Ķīnu un citām valstīm, tad tur ir uh, pavisam cits līmenis, un tāpēc var pat izcelties ekonomiskais karš, ja mums, piemēram, mēs nodrošinam zinām līmeni, citu nē. Mēs zaudēsim, mēs zaudēsim tirgus daļu, mēs zaudēsim arī drošību. Tālāk par Enises lomu. Tas viss izriet no, jau no tā, ko es sacīju. Mums visiem ir jāsadarbojas, jābūt kooperatīviem. Uh, un mums kopīgi ir jāuzņemās eh, Enis Slomas stiprināšana. Bet vispirms mums jābūt skaidrībā par Enisas uh, uzdevumiem, Un mums jābūt skaidrībā par to, kādus uh, līdzekļus mēs šai aģentūrai piešķirsim. Nu, esmu jau garu runājis, tūlīt beigšu. Mēs vai nu runājam par 150 vai 500 vai vēl vairāk darbiniekiem. Katrā ziņā varbūt mums nepieciešami tūkstoši darbinieki. Bet mums šis politiskais, strateģiskais lēmums ir jāpieņem. Ja mēs šādu lēmumu nepieņemsim, tad rodas bažas, ka Enisa eh, vienkārši pazudīs. Lielas paldies, un tagad es gribētu dot vārdu eh, komisārs, komisijas pārstāvēja Kone kundze. Paldies. Paldies, ka devāt. Paldies, paldies, ka devāt Eiropas komisijai vārdu un arī e, par uzslavām Eh, piedāvātam priekšlikumam. Es redzu, ka diskusija diezgan tālu pavirzījušās. Es domāju, ka būtu ļoti labi mums šodien eh, raudzīties, eh, kur ir saskanība vai mm, konsens ar diskusijām padomē. Un lai sniegtu dažus precizējumus. Pirmkārt, par priekšlikumiem par Renīs mēs redzam, ka tas kas šodien tika debatēts saskanā ar dalībvalstu viedokļiem, tātad aģentūrai ir jābūt spēcīgākai un pastāvīgai, ir diskusijas par to, vai uh, resursi pat ar e, e, palielinājumu, ko piedāvā Eiropas komisija, pietiktu Eiro Enisai, lai spēlētu savu lomu, un šī diskusija, protams, ir saistīta ar Enisas uzdevumiem. Runājot par Enisas uzdevumiem, e, ir liels plašs atbalsts tam, ka tiem būtu jābūt saistītiem mm, ar tās līdzšinējo parasto darbu, bet viss lielākās diskusijas ir par to, kādai varētu būt Lenis loma certifikācijā un sadarbībā. Ar to saistīts jautājums, ko daži deputāti izteica par eh, Enis lomu eh, būtisko incidentu gadījumā. Ir dalībvalsts, kas vēlas redzēt, lai eh, Eiropas aģentūra varētu papildināt to, ko dara Nacionālās aģentūras, ne pārklājoties ar to. Tātad, uh, Komisijas priekšlikuma arī nav uz pārklāšanos vērsti, taisnī otrādi. Mēs eh, vēlamies papildināt to, ko ar e NS direktīvu panākt, un mēs gribam papildināt to, ko dara eh, dalību valstu atrās rēģēšanas komandas. Tātad šeit ir tas jāsaka, lai precizētu, bet skaidrs, ka šeit diskusijās tik plaus pašu atbalsts. Runājot par certifikāciju, Nu, dien dalība valstis domā līdzīgi, e, bija diskusijas par to, cik svarīgi ir riskos balstīt e, iekļaujošu caurspīdīgu sistēmu, e, bija diskusijas par to, vai jābūt pašatestācijai, bet es domāju, ka par to vēl arī tiks sarunas turpinātas komisijas prāt. Piedāvātā sistēmai ir jābūt brīvprātīgai, tāda ir mūsu paredzētā sistēma, tas nozīmē, ka jebkurš, kas iesaistās programmā, um, uzlikt pats sev pienākums, eh, un tieši tādēļ pašregulējoša sistēma netika eh, iekļauta, tāda bija filozofija, un tad par obligātumu, par um, obligātuma iespēju atgādina godājumā deputāta Deličs teikto par solīt, pasolīt priekšlikumu. Komisijas prā, e, priekšlikums paredz jau to, ka dažas programmas varētu kļūt dažās jomās obligāts, ir 47. pantā, e, kas tāds paredzēts, ka certifikācijas programma varētu tikt izmantota, lai e, saskanībā ar kiberdrošību novērtējumu sniegt. Un tā tad ir jau iespēja paredzēt, ka zināmās programmas var kļūt obligātas šajā ietvarā. Kāpēc nepiedāvājam to jau kā komisija? Šo pieeju ir tāds, ka mums nebija pietiekami pierāļumi par aptvērumu un cik tālu mēs būtu gatavi šeit iet, eh, mēs gribam radīt dažādas eh, līmeņus, drošības līmenis, kas ļautu tirkum, eh, tirgus dalībniekiem izlemt, kas viņiem vislabāk tīk. Runājot par dalībvalstu un interesēto pušu iesaist, par to arī padomē tika diskutēts komisijas priekšlikums paredz dalībvalstīm ļoti būtisku lomu, arī piedāvājot Eiropeiskas uh, certifikācijas uh, sistēmas, un esam arī piedāvājuši, ka Uh, būt šāda grupa, kas komisijai piedāvātu dažādas sistēmas. Kāpēc mēs šeit gribam komisijai paredzēt kādu lomu, tāpēc, ka savādāk to nevarētu vispār veikt. Daži no jums runāja par Enīsas kompetenci. Nu, dien, Enīsa ir uh, kā mazulis, kas ir izaudzis. Tagad tā ir nopietna aģentūra, kas dara nopietnu darbu kiberdrošības uh, jomā, bet tā joprojām jāaug un jākļūst spēcīgākai. Uh, ja mēs tai piešķirt neiespējamu uzdevumu eh, šo certifikācijas eh, sistēmu izstrādi, tas varētu tās darbu padarīt neiespējami, te ir jābūt realistiem. Un runājot par interesētām pustiem, komisijas priekšlikums arī paredz to, ka ENIS varētu konsultēties ar ieinteresētajām pusēm, vērtējot dažādas certifikācijas programmas, bet skaidrs, ka varbūt te vēl ir jāsniedz papildu informācija par to, arī vēl padomē jau bija diskutēts. Gribu tikai vēl pieminēt, ka, kā jūs zinat, padome diskusijas virzās ļoti labi. Mēs e, arī turpmāk labprāt atbalstīsim ītras komiteju, jo jūs mums devāt daudz laika, iespēju diskutēt ar jums. Mēs esam gatavi e, tālākai sadarbībai. Paldies, paldies! arī par jūsu prezentāciju. Un tagad ir vairs tikai dažas minūtes atlikušas Nībleres kundzei. Esam taču diezgan plaši apsprieduši. Nu, šī bija pirmā reize, bet nu labi, Nībleres kundze. Var izteikties īsi. Gribētu pateikties kolēģiem un kolēģiem par visiem komentāriem, par viņu pirmo vērtējumu. Tas viss man ir ļoti noderīgi. Es Tieši domājot par šo tēmu certificēšanu, vai tā būtu brīvprātīga vai saistoša, mums ir vēl daudz, ļoti daudz jautājumu. Šis lēmums arī nemaz nav viegls. Mums ir ļoti atšķirīgi pro produkti uh, tirgu. Ja mēs visu daram kā ar obligāti, tad uh, tas varbūt būs vienkārši, bet mums tomēr katrs uh, gadījums ir jāizsver atsevišķi. Un, un, kā jau teicu, mums jā, jārīkos uzmanīgi un um, jākoncentrēs galveno. Es tiešām priecājos par uh, mūsu turpmākajām diskusijām un uh, tur, mm, drīzumā es jums piedāvāšu arī mūsu uh, ziņojumu. Kā jau dzirdējām, mums ir paredzēts saņemt gala ziņojumu 24. aprīlī 2018. gadā. Mēs saņemsim Nīblers kundzes ziņojumu. Paldies par šo interesanto saistošo diskusiju. Un tagad mēs iesim pie, skatīsim nākošo punktu. Atskaita par itra komitejas darba braucienu uz Čīli. Tur piedalījās seši locekļi. Un šis brauciens notika no 18. līdz 20. decembrim 2017. gadā. Gribētu dot vārdu Levandes Doski kungam. Uh, Viņš arī tiek lūgts ievērot pie, viņam pie, piešķirto laiku. Paldies, jā, pagājušā gada decembrī mēs bijām Čīlē un tā nāca īstā laikā, jo uh, asociācijas līgums ar Čīli pat labam tiek modernizēts, tā tad īstā laikā. Un tas arī saskana ar ITRA komitejas interešu, jo es misija eh, Santiago de Čīlē bija tāda, ka mēs tikāmies ar eh, attiecīgiem ministriem, enerģētikas, vides, ārlietu ministru, eh, valsts ierēdniecības pārstāvs, biznesa pārstāvs, senāta, ekonomiskās komisijas pārstāvs Amerikas ekonomiskās komisijas, kas ir bazēta Santiago. Mums bija interesanti uzzināt kaut ko par observatorijām Čīlē, pasaules klases vislielākie teleskopi, kas piesaist vislabākos zinātnieks no visas pasaules. Tas ļoti interesē delegācijas locekļus. Čīlē ir stabila valsts, politiski, ekonomiski, viseiropeiskākā valsts šajā kontinentā pievilcīgs partneris, mēs konkurējam ar Ķīnu, e, Japānu par ietekmi. Čīlē valsts ir arī ļoti attīstīta attī, jaunīgo e, enerģetikas no, e, jomā saules un e, vēja enerģija. Varam zinātnes pētniecības attīstības jomā sadarboties un varam arī es slavu šeit uzlabot, jo mūsu tradicionālie partneri. Vēsturiski apsvērumu dēļ ir eh, Spānija, Portugāla, Iberijas pusvals valsts un tomēr eh, būtu labi paplašināt šo skatu par Eiropu. Mums bija labs komandas gars delegācijā. Liels paldies visiem, kas piedalījās misijas ceļojumā. Paldies! Citi. Eh, citu piezīmju šeit nav, tad paldies Levandovska kungam par informāciju, un tad nākamais punkts eh, - delegācijas brauciens uz Ženēvu. Pagājušā gada 19. un 21. decembrī piedalīšanās interneta pārvaldības forma. Bonikungam vārds. Thank you very much. Paldies. Kā jūs zinat, 2017. gadā starp uh, valdību konferences tika organizēta Eiropā, Ženevā. Es biju Eiropas parlamenta delegācijas vadītājs, cieši sadarbojoties ar Eiropas komisiju. Komisāri Marija Gabriela vadīja Eiropas komisijas delegāciju Mums bija dažas eh, sanāksmes eh, kopīgas, īpaši ar jauniešiem, ar daudziem jautājumiem, kas saistīti ar interneta nākotni, arī ar drošību, privātuma aizsardzību, eh, izteikšanās brīvību un viltus ziņām. Un tur bija pārstāvi ne tikai no Eiropas Savienības valstīm, bet arī no kaimiņattiecību valstīm mūsu grupā. Tikāmies arī ar daudziem e, pilsonisko, pilsoniskās sabiedrības organizācijām un to pārstāvjiem, kas e, šajā jomā ir nozīmīgs. Diskutējām par interneta, par brīvību internetā, jo diskutējot par dažiem jautājumiem Latīna Amerikā vai Āfrikā, e, pavērst pavisam cita aina kā um, Eiropā. apmainījāmies ar viedokļiem. Tā bija ļoti auglīga debate un pieredze gan viņiem, gan mums. Mēs tikāmies arī ar uzņēmēju pārstāvjiem, jo bija skaidrs, ka šajā starpvaldību formā daži e, jautājumi, kas ir svarīgi attiecībā uz interneta nākotnes veidolu, tika pacelti. Mēs diskutējām par nāk nākotnes darba tirgu un to, kā darba ņēmējiem nāksies pielāgoties uh, uh, um, mākslīgiem intelektam un mašīnas sāk sadarboties ar cilvēkiem. Sākām runāt arī par tīkla neutralitātes dažiem aspektiem, kas bija kārsta tēma, ņemot vērā uh, ASV eh, varas iestāžu lēmums. Un mēs, protams, arī diskutējam par investīcijām 5G jomā, jo, kā jūs zinat, mēs diskutējam par to, ka gribam 5G līderi, bet tajā pat laikā Dienvidu Koreja prezentēja pirmo pieredzi ar 5G Ziemas olimpiādas laikā un Japāņi iet tajā virzienā, ka G5 būs vasaras olimpiādas laikā 2020. gadā. Tas bija ļoti auglīgi, mēs bijām ļoti aktīvi, mēs arī tikāmies ar cilvēkiem, kuri ar Eirodak organizēs e, šogad Eiropas IGF, tas būs jūnija sākumā Tbilisī. Tās ir nozīmīgi, ja esat ieinteresēti, e, raidīt šo signālu, jo būtu ļoti labi, ja Eurodac tiktu organizēts ne tikai Eiropas Savienības galvaspilsētās, bet arī tās pierobežā, aicinot arī Balkānu valstu dalībniekus, Ziemeļāfrikas valstu dalībniekus, es domāju, ka tas būtu ļoti nozīmīgi. Un pēdējais, mēs arī pēc delegācijas vizītes uh, diskutējām par to, ka mums ir jāpadomā par IGF modeli. Mums ir jāatbalsta Eiropas IGF, Eurodac attīstība, kas ir ļoti svarīgs mūsu uzņēmējiem, mūsu pilsoniskai sabiedrībai, kas ir interesēti pilsoniskajos jautā, eh, digitālos jautājumos. Un šis ir pirmais gads, es runāju par 2018. gadu, kurā mēs nezinām, kur šogad būs IGF Tātad te kaut kas nav kārtībā. Domājams, ka nākamgad Berlīnē 2019. gadā tiks organizēta IGF, bet mēs nezinām pilnīgi droši, kā sākt gatavoties šī gada IGF. Un tādēļ tagad uh, mūsu uzmanību pievēršam Eirodak atbalstam jūnija sākumā. Paldies! Paldies kolēģim Bonī, bija ļoti interesanti jūsu prezentācija. Tēma kā tāda arī mēs esam tajā ļoti interesēti. Es nedomāju, ka kāds vēl par to vēlas izteikties, neviens kolēģis nebija klāt delegācijas braucienā tagad Austrija, bet es neredzu Rībīga kungu. Tad vispirms atgriezeniskā saite par padomu Pilara, Pilaras kundze mm, ir atbildīgā. Pilar de Castillo. Tā ir elektroniskā komunikācija 2009 gadā pēdējo reizi par to tika runāts. Ir pagājuši tātad gandrīz desmit gadi, tehnoloģijas ir mainījušās, apstākļi ir tik dramatiski mainījušies, ka mm, nav vairs nekas kā iepriekš, un pat laban mūsu tīkli ir, mūsu infrastruktūra ir jātīsta tā, lai tie atbilstu digitālās ekonomikas prasībām, lai tās spētu būt konkurētspējīgi un arī digitālās sabiedrības prasībām tas atbilst. Ganais priešlikums kopā ar konkurenci un patērētā aizsardzību, kā tas bija iepriekš, ir rast regulatoro ietvaru kas spēs piesaistīt eh, lielās investīcijas, kas ir nepieciešamas ap 400-600 miljonu eiro ir nepieciešama. Lai attīstītu šo kapacitāti 5G un ar to saistītās tehnoloģijas. Direktīva ir ar diviem galveniem komponentiem, kas atbilst mūsu galvenajām vajadzībām. No vienas puses ir runa par to, ka mums ir problēma izstrādāt Eiropas politikas spektra pārvaldībā. Līdz šim dalībvalsts ir uzskatījušies, ka spektrs ir tikai subsidiārs jautājums, un viņas bija ļoti atturīgi vērtēja šo nepieciešamību. Un par to pat nevarēja sākties īstas debats, jo padomu teica, nē, nē, nē. Un tagad ka mēs nokļuvām pie šī koda. Spektrs bija būtiska daļa. Un tagad situācija ir tiešām izmainīsies, jo attīstība pēdējo 2, 3, 4 gadu laikā digitālo tehnoloģiju attīstība ir tāda, ka visa ekonomika ir tāda, ka digitālās tehnoloģijas ir ārkārtīgi svarīgas, ir jābūt ļoti labai infrastruktūrai, kvalitatīvai, ātrai un tam līdzīgi. Trilogā esam nonākuši tik tālu, ka mums ir pagaidu vienošanās, šī nav vēl galvienošanās, kamēr nav viss, pa visu vienošanās, bet par spektru, kas, godīgi sakot, var no mūsu puses tikt uzskatīts par īstu panākumu Eiropas pilsoņiem, Eiropas parlamentam. Mēs esam ļoti cīnījušies par to, lai mums būtu šāda vienota ietvara spektra pārvaldībai. Licenšu ilgums par to nebija vienotas politikas, tagad ir, un mums ir 20 gadi spektru izmantošanai kā tiesības vismaz. Un tas, nu dien, ņemot vērā šo ilgo termiņu, e, padara šo jomu daudz pievilcīgāk investoriem. No otras puses, e, šeit nerunāšu nu detalizēti, bet ir arī citas e, normas, kas ir uz ko līdzīgi vērstas tātad vienotas normas Eiropas Savienībā un tajā pat laikā pilcīgs ietvers investoru piesaistē. Papildus debašu gaitā e, vēl tāds jauninājums. Mēs vienojāmies, ka līdz 2020. gada beigām tās frekvences, kuras e, tiks attīstītas 5G tehnoloģijas, ir jāatbrīvo, jāpadara pieejams šajā laikā. Tas nozīmē, ka 5G e, attīstības ziņā Eiropas Savienībā vismaz būs vajadzīgā infrastruktūra attiecībā uz spektru. No otras puses, tik līdz mums, e, mēs par to vienojāmies, mēs sākām debatēt par piekļuvi tīkliem. Mēs E, cenšamies e, radīt tādu normatīvo bāzi, kas e, piesaistītu investīcijas, un tagad mums ir debates par pad, ar padomi, un man jāsaka, ka attiecībā uz padomes nostāju, parlamenta nostāju, šeit mums ir visai atšķirīgas domas dažos jautājumos, bet es domāju, ka mēs strādājam ar izcilu komandu, eh, ēnu referentu un vispārējie no Eiropas parlamenta un man pašu kā parlamentu. Tošanovska kungs ir šeit, viņš ļoti labi zina, kā tas darbs norit, un es domāju, ka mēs esam ceļā, lai sasniegtu, lai saņemtu ļoti labu vienošanos arī attiecībā uz piekļuvi Nākamā trilogā mēs redzēsim, vai mēs ar, pa visu dosie varam panākt vienošanos, bet kopumā godīgi sakot, šī ir varbūt viena no galvenajām tēmām trilogā, kuros esmu piedalījusies. Es šajā gadījumā piedalos kā referenti. Tātad vēlreiz paldies visiem mūsu darbiniekiem. arī deputātiem un ITRA sekretariāta asistentiem. Paldies, paldies! Paldies par šo izklāstu. Un tagad došu vārdu noslēgumam atbildīgajām personām, kuras bija klāt, lai varētu pabeigt mūs informēt par šo jautājumu. Pauls Rūbis. Presidenta, bueno, además de rati... Pirms tam eh, Javiers Blanko Lopes. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos informēt komisiju un parlamentu par eh, atjaunīgajiem enerģiem, kas dod iespēju ietaupīt ārkārtīgi lielu enerģijas daudzumu. Šobrīd ir noticis tikai viens trilogs, kurš bija ievadvārdu trilogs, kurā ik viena institūcija skaidroja savu nostāju, veidojot pamatu kompromisiem. Un šajā pirmajā sanāksmē mēs varējām konstatēt, ka pirmās nostājas attiecības starp parlamentu un padomi ir ļoti tālas vairākās jomās tādās kā regulatīvā drošībā, eh, pašpatēriņš un citi jautājumi. Lai gan ir ties, ka vairākās jomās ir tādi elementi un punkti, kas ir tuvāki. Ņemot to visu vērā, ir notikušas vairākas tehniskas sanāksmes, uh, lai varētu nospraust ceļu pēdējā eh, notika šodien, lai mēs varētu skatīt iespējams vienošanās un kompromisus, lai varētu turpināt trilogu nākošais ir iecerēts 27. datumā jaunedēļ. Mēs sagaidām, kā prezidentūra nāk klajā ar mandātu, lai diskutētu pēc būtības un sāktu runāt par nolīgumiem. Bulgārijas prezidentūra, manuprāt, veic ļoti labu darbu un izmanto iespēju pateikties viņu darba grupai pār gatavību un iesaistīšanos šajā darbā. Tomēr, kā jau es sacīju, eh, viedokļi ir pagaidām visai tāli un domstarpības ir nozīmīgas, tāpēc, ka neraugoties uz jaunajiem datiem, kas ir pieejami no komisijas puses, kur tiek uzsvērtas tehnoloģiska attīstība, kurā notika tā, kā diskanēja priekšlikums atjaunīgo enerģiju jomā ar 14. gada datiem un neraugoties uz jauniem datiem par izmaksām nav bijusi kustība nekāda padomē ambīcija ziņā, un tas mūs sāk satraukt. Tāpēc mēs esam šobrīd izpētīšanas fāzē, un es sagaidu, ka padomē uh, vairs nav tik nepiekāpīga atjaunīgo enerģiju ziņā, lai dotu iespēju pilsoņiem beigt enerģijas pārēju, un mēs sagaidām mandātu ar jauniem priekšlikumiem, un ka tas dotu iespēju nostājas tuvināt. Tāpēc atkārtoju vēlreiz, mēs esam izpētes etapā. Ceru, ka otrdien mums nākošajā nedēļā mums būs iespēja pavirzīties kaut kur uz priekšu un atkārtoju izcelt Bulgārijas prezidentūras darbu, jo Bulgārijas prezidentūras mandāta laikā vēlētos šo sarunu procesu pabeigt. Bet vēl ir atlicis daudz darba. Uh, un vēl aizvien mēs esam izpētes etapā, un vēl aizvien mūsu viedokļi ir visai tāli viens no otra. Paldies kolēģiem, un mēs zinām, ka ir jāveic vēl liels darbs, bet mēs jums uzticamies šajā darbā, un tagad mēs turpinām. turpināt darbu saskaņā ar pēdējām informācijām par trilogu. Mēs varētu atgriezties pie informācijas par itre misiju uz Austriju, un tu par to mūs informēs deputāts Rubiks. Liels paldies! Es domāju, ka šī delegācija notika tieši pareizajā laikā. Tā nebija Austrijas prezidentūras delegācija, kas mums būs, tuv, kas notiks tuvākajos mē, pēc dažiem mēnešiem, bet tas bija brauciens uz Austriju, lai diskutētu par ilgādu finanšu ietvaru un arī sastībā ar Brexitu. Jautājumi, kas mums itre delegācijā bija svarīgi, arī tika skatīti, piemēram, Tanato kungs Milnara un Kapels kundze piedalījās šajā braucienā, un gribu, un arī citi kolēģi, un aust, mums bija ļoti svarīgi tikties ar Austrijas parlamentu, jo mēs dzīvojam dažādās pasaulēs, un tāpēc ir svarīgi apmainīties ar informācijām, lai saprastu, kādas problēmas abās pusēs pastāv, un Tāpēc arī kolēģi no Austrijas parlamenta eh, ļoti pozitīvi mūs uzņēma un vēlējās, lai mēs biežāk šādā veidā varētu um, būt šādā pozitīvā dialogā. Mēs apmeklējām Austrijas Zinātņu akadēmiju, institūtu kvantum optikām un kvantum, kvantu informācijai. Kastijo kundze tikko kā runāja par digitālo tirgu. Mēs, mēs jau mazliet paraudzījāmies līdz ar to nākotnē, un mēs varējām iepazīties ar kvantu tehnoloģiju. Tas ir kaut kas tāds, kas var revolucionēt visu internetu pasauli, un tāpēc mums vajadzētu būt tam gataviem. Jo tās būs tiešām ļoti apjomīgas pārmaiņas visā interneta uh, ainā. Un mēs varējām, mums bija iespēja paraudzīties uz šiem jauninājumiem. Mums bija arī OMF grupa, ar kur tikāmies, tā ir ļoti liela enerģijas grupa, OMB grupa, tā darbojas ne tikai Eiropā, bet arī plašāk, un mēs mm, varējām diskutēt ļoti intensīvā veidā. Mēs apmeklējām arī rafinēriju, kur ir kā atsevišķs centrs un mūs. Jā, interesēja aplūkot arī gāzes uzņēmums, mēs varējām tur iepazīties ar kādu, cik lielu apjomu gāzes tiek strādāts. Mēs varējām iepazīties ar dažādām jomām un ar dažādām kompresu vienībām un tā tālāk, un cik tur daudz darbinieku strādā. Tas ir ļoti liels iz, izaicinājums pareizi mm, koordinēt visu šo gāzes nodrošināšanas darbu. Tālāk no gāzes tiek radīta mm, elektroenerģija, un tāpēc mēs mm, skatījāmies, skatījām arī šeit saistītos jautājumus. Continental Europe grupa arī bija iesaistīta. Mums ir skaidrs, ka 3000 km garajā ceļā, e, ceļā jau ir e, izveidots gāzes e, pīvedas sistēmas, kurām ir nepieciešama arī atbilstošās pārslē, pārslēgšanas iekārts. Un ir paredzēti ļoti lieli, ļoti plaši termiņi un mums ir svarīgi, lai Eiropas komisija iet eh, šeit darbojās mm, tā proaktīvi, lai mums šis process, apstiprināšanas process neilgs vairāk kā trīs gadus. Tas būtu mums ļoti liels progress, un mēs tiešām sagaidām no komisijas šādu veidu iniciatīvu, lai infrastruktūra, kas tiek izstrādāta, saskanētu arī ar mūsu mērķiem, kurus mēs nosakām. Uh, piemēram, samazināt CO2 un um, pastiprināt energoefektivitāti. Mēs gribētu, lai nākotnē mūsu pilsoņiem šī sistēma būtu labi sakārtot. Un, um, ja būs nepieciešami ļoti sarežģītas, um, um, ļoti sarežģīta atzinuma, dažādi dokumenti, tad mēs varam tepat uh, iedomāties arī, ka būs ļaunprātīgs izmantošanas situācijas un tā tālāk. Tālāk runāt ar Austrijas industrijas uzņēmiem, mums bija ļoti intensīvas diskusijas. Mēs runājam šeit par apvienību, kurā ir 4400 locekļi. Mēs skatījām dažādus zinātniskus jautājumus, kā piemēram ar FB9, kā, kā izskatās nākotne un tā tālāk. Uh, ka šai politikai vajadzētu būt mazliet agresīvākai. Mēs ņemām vērā visu mums sniegto informāciju, un es domāju, ka kopumā saruna bija ļoti vērtīga. Un tad tālāk notika tikšanās ar digitālo lietu uh, ministri Margarēta Šrampeks kundze, Šrampeks kundze, kura pati nāk no telekom jomas. Uh, Viņa ir atbildīga arī par tirzniecību. Viņa ir specialitāte software jomā, programmatūras jomā. Un mūsu diskusija bija ārkārtīgi vērtīga. Mums pat pietrūka laika, lai izskatītu visas tēmas atbilstoši. Tālāk mēs tikāmies arī. Mm, direktoru doktoru Lošu. Mēs ar viņu apspriedām mūsu ziemas paketi. Un šeit tik skārti jautājumi par drošības nodrošināšanu, par eh, atjaunīgajām enerģijām un tā tālāk. Un Austrija parādīja, ka atjaunīgo enerģiju jomā Austrija ir eh, spējusi sasniegt labu progresu. Un līdz 200, 2030. gadam um, Austrija grib vēl stiprināt šo jaunīgās enerģijas jomu. Tālāk tikāmies arī ar e, enerģijas un zinātnes ministru. Viņš vēlējās, lai mums būtu tāda ātrā procedūra. Viņš atbalstīja uh, mērķi, ka mēs pirms, pirms vēlēšanām vēl fi, nofiksējam FB9, FP9, un mēs to centīsimies darīt vēl pirms vēlēšanām. Mums tas arī ir ļoti svarīgi, ja mēs to varētu izdarīt līdz vēlēšanām, ja mēs varētu pastāstīt pilsoņiem, kuri būs mums svarīgākie punkti nākotnē, tas būtu ļoti vērtīgi. Un gal, galā mēs vēl tikāmies arī ar Vīn enerģiju, Vīnas enerģijas grupu, un tur tika pauta vēlme, ka jaunatni vajadzētu vairāk iepazīstināt ar enerģijas jomu. Paldies! La visita estremamente densa di appuntamenti. Šis brauciens bija tiešām ļoti interesants, tas ietver ļoti daudz dažādas svarīgas tikšanās, un tagad mums vēl ir trīs punkti, uh, lai aktualizētu trilogu, un man būtu arī vēl kāds punkts, par ko gribētu izteikties, to darīšu vēlāk. Tas attiecas uz pārvaldību. Nu? Vārds Mišēda ir vezība. Paldies, priekšsēdētāji. Neliela atskaita pār um, šiem notiekumiem pār pārvaldību. Bija pirmais neformālais trilogs 21. februārī šogad un tajā tika prezentēts parlamentu un padomjas attiecīgais nostājas, un pat ja vairāku pantu saturs tika diskutēts, gadēji kāds lēmums pieņems netika. Ar savu kolēģi līdz referentu klodu tur mēs un mēs pasvītrojam, ka parlaments ir saņēmis spēcīgu mandātu, pateicoties vairākumam plenārsēdē, mēs izklāstījām. Uh, galvenos elementus parlamentu nostājai. Tas nozīmē ilgtermiņa stratēģijas, lai iztenot Parīzes nolīgumu, e, e oglekļu budžetu un metāna stratēģiju svarīgam Eiropai, daudz līmeņu dialoga svarīgums un makroreģionālā sadarbība e, prioritāte energoefektivitātei un trūkumu novēršanas mehānismu izveidošana prezidentūru, kuru vadīja ministrs Stankaus, pasvītroja to, kā jādefinē trīs atsaucas punkti, tāpat viņš pasvītroja to, ka var pieaugt administratīvā nasta, Eiropas komisija pasvītroja to, uh, cik svarīgi ir novērst trūkumus. Metāna gadījumā komisija ir gatava veikt pētījumu par to, eh, kā tas arī tika nobalsots parlamentā. Tālāk tehniskie trialogi ir notikuši, kur vairāki panti tika izrunāti un praktiski pabeigti, un trīs tehniskas sanāksmes ir plānotas pirms otrā trilogu, kas iecerēts 26. martā ceturtdien. Lūk, kopumā viss norit veiksmīgi un savā ritmā. Paldies! Vai kolēģis Turmes vēlas ko piebilst? kā jau Mišela sacīja, mēs tehniski virzāmies labi, mūsu nost, problēma ir tā, ka padomas nostāja ir pārāk vāja, un mums ir jāpagaida atsevišķas progresīvās dalība valstis jau ir savu darbu paveikušas, mums ir nepieciešams vēl laiks nākošais trilogs, kurš ir paredzēts aprīļa beigās, būs daudz sološāks, un tad mēs varēsim uh, redzēt, vai ir iespējams papildu progress. Taču mūsu prāt viss ir skaidrs, ir plašs mandāts parlamentam, mums ir jābūt ambicioziem un, un pilsoņi nesapratīs to, ka mēs nerīkojamies gan ambiciozi. Tāpēc mums ir jābūt gataviem uz vairāku gadu cīņai, manuprāt, mēs tā esam gatavi. Paldies! Paldies! Un vislabākie novēlījumi turpmākajā darbā. Tās ir tās pašas problēmas, kuras pieminēja jau deputāts Lopes Blanko. Un tagad pēdējā uzstāšanās par trilogu kolēģi Grostēte. Paldies, priekšsēdētāji! Pirmais trilogs par rūpniecības attīstības eh, programmām aizsardzības ziņā notika 15. martā Strasbūrā. Es varēju nākt klajā ar parlamentu mandātu, es eh, biju kopā ar kolēģiem no budžeta un afet komitejas, tie ir Estebans Gonzales un eh, Joans Pasku. Uh, Protams, tas notika kopā ar Bulgārijas prezidentūru, un mēs vienojāmies pabeigt sarunas maksimāli drīz, lai varētu stāties šīs eh, regulējums spēkā, jo tam ir jāstājas spēkā nākošā gada 1. janvārī. Līdz ar to ir va... pirms tam tiek atvēlēts budžets, darbs ir jāpabeidz maijā. Termiņi ir tik īsi, ka mēs, mums nav laika zaudēt laiku. Pirmajā diskusijā bija budžeta jautājums, neiespējamās darbības un darba programma. Par budžetu mums ir pilnīgi atšķirīgs nostājs, jo parlaments vēlas izvairīties no uh, piešķiršanas no programmām, mēs gribām izmantot eh, neizmantotās rezerves, komisija pilnīgi pretēji pieeja, jo, ja ir neizmantotas rezerves, komisija vēlas, lai tās te atgriež dalībvalstīs. Mēs lūdzām komisiju strādāt pie šiem jautājumiem un mums piedāvāt kompromisu, jo tāds būs jāatrod, mēs nevaram palikt pie pilnīgi pretējām nostājām Mēs lūdzām sagatavot pieņemam kompromisu abām pusēm - parlamentam un padomēji. Pār nevēlamām darbībām mēs nekur netikām uz priekšu, ir vispārīga klauzula, kas aizliedz atsevišķiem ieročiem vai produktiem tikt atbalstītiem programmas ietvaros un Tas ir atkarīgs no starptautiskajām saistībām. Šeit mēs vienošanos atradīsim. Par darba programmu. Parlaments lūdza gatavot delegātu aktu, jo komisija, protams, vēlas izpildāktu, bet mums, parlamentam, tas nav pietiekami pamatots, un mērķis ir respektēt parlamenta prerogatīvas, uh, un iekļaut visus nepieciešamos nosacījumus. Ko, turklāt komisijas darba programma bija pilnīgi neprecīza, un kamēr nav visas informācijas par darba programmu, mēs nevaram nekur kustēties. To jau es izskaidroju samērā nepiekāpīgi tālāk pār uh, Ehm, struktūrām, kuras kvalificējas, es lūdzu precīzākus kritērijus, lai tās būtu, lai trešo valstu struktūras Eiropas Savienībā varētu tikt kvalificētas tikai pēc ļoti stingriem kritērijiem, un par šo punktu parlaments eh, vēlas būt visai nepiekāpīgs. Lūk, uh, Tas ir kopsavilkums e, pirmajām sarunām. Nākošais trilogs paredzēts 10. aprīlī. Protams, ir daudz tehniska rakstura saruna pa to laiku. Bet, ja mēs vēlamies jādara pabeigt, tad padomē ir jāpaspēr solis uz priekšu un komisija ir jāsagatavo pieņemami priekšlikumi abām pusēm. Paldies! Paldies! Un izklāsts bija visai pilnīgs, un tagad ir kolēģa poka ziņojums, kuru viņš man atstāja nolasīšanai par trilogu, par e efektivitāti. Tika sasniegt jau zinām progresu, sagatavojot kompromisu priekšlikumu, īpaši attiecībā uz šādiem jautājumiem - informācijas aprēķināšana siltuma radīšanai, ūdens izmantošana mājasemniecībās, energoefektivitāte. Tālāk otrais dialogs not, notika vakar. Padomu parlaments nevarēja vēl vienoties par visām jomām. Uh, Eh, tika spriests par enerģiju, energoefektivitāti, par dažādiem aprēķinām. Aprēķiniem ir svarīgi virzīties uz priekšu, vēl citos uh, punktos ir īpaši domāju tieši par energoefektivitāti. Un par to tad arī uh, trešajā priologā runa būs uh, par efektivitātes mērķiem. Parlaments ir nospraudis mērķi 35% energoefektivitātei un gribam noteikt par pienākumu taupīt enerģiju. Un nākošais trilogs notiks 16. maijā. Un padoma tiekas 19. aprīlī. Uh, un eh, ministri tad spriedīs par prognozēm. Un eh, prezidentūra tad cerams varēs izstrādāt kompromisu sastībā ar mērķiem, lai mēs tad galu galā varētu maija sanāksmē efektīvi eh, to diskutēt. Novēlam Boker kungam uh, veiksmi šajā darbā, un pēc dažām minūtēm mums būs neliels pārtraukums, jo viceprezidents Jefkovičs ieradīsies, lai spriestu par kādu ļoti būtisku jautājumu, un proti gāzes iekšējo eh, vienoto tirgu. Tāpēc pal, eh, lūdzu jūs palikt visus šeit, jo šī diskusija būs ārkārtīgi svarīga. Paldies! Uh, dear colleagues, ladies and gentlemen. Dārgie kolēģi, dāmas un kungi, viedokļi apmaiņa ar Marošu Ševčoviču, Eiropas komisijas vicepriekšsēd, Enerģijas Savienības vicepriekšsēd, tātad par pēdējo attīstību attiecībā uz gāzes piegādām Ukrainā ļoti svarīgs jautājums. Paldies, vice prezidentkungs, ka ieradāties mūsu komitejā. Pēdējā attīstība marta beigās, marta sākumā bija tāda, ka Gazprom uh, atteicās piegādāt jau samaksātu gāzi Ukrainai, un tagad uh, paziņoja, ka atkāpsies no esošiem uh, līgumiem. Tas notika, kad ļoti augstos laika apstākļos un ārkārtas pasākums pieņēmus Ukrainas varas iestādes. Pagaidām ir skolas un citas publiskas iestādes slēgts. Atgā, atcerēsimies visi, ka 2006. bet īpaši 9. gadā situācija bija ļoti līdzīga un Slovākijā Bulgārijā nebija gāzes piegāžu divas nedēļas, bargas ziemas apstākļos, to mēs apzināmies, un tagad ir līdzīga situācija Ukrainā, un mēs gribētu lūgt vicepriekšsēža kungu sacīt dažus vārdus par politisko un juridisko fonu šīm attīstībām um, pēdējo situācijas attīstību, implikācijas gāzes piegāžu drošība Eiropas savinībā un pasākums, kurus es ir pieņēmusi vai pieņems, lai risinātu situāciju. Visi šie jautājumi ir ļoti svarīgi visam Eiropas parlamentam, bet, protams, ITRE komiteja ir vistiešāk atbildīgā par šiem jautājumiem. Tātad paldies vēlreiz par jūsu ierašanos un dodu jums vārdu vicepriekšsēžu kungs. Paldies, godājumais priekšsēd, dārgais Iržī, Eiropas parlamenta priekšsēd, dāmas un kungi. Paldies par jūsu uh, uzaicinājumu mainīt, apmainīties viedokļiem par aktuālo situāciju attiecībā uz Krievu gāzes piegādēm Ukrainā. Šī komiteja, kā mēs ļoti labi zinām, priekšsēdi ir uh, risina ļoti sarežģīto jautājumu par enerģētikas savienības dokumentiem, jo energodrošību un ārējie aspekti spēlē ļoti svarīgu lomu šajā kontekstā. Es zinu, ka šī jautājuma ir ļoti svarīga, ļoti jūsu sirdī, un es esmu ļoti pagodināts, ka man bija iespēja vairāk kārt diskutēt šos jautājumus ar jums šajā parlamentā. Es ticu, ka pateicoties šai viedokļu apmaiņai mums izdevies sa sagatavot ļoti būtisks elements, kas ir tāds kā stūrakmens mūsu energodrošības arhitektūrai. Mēs jau pieņemam jaunu e, gāzes piegāžu drošības e, regulu, kas e, par komerces kontraktiem rūpēsies. Uh, Eh, un es dzirdēju vairāk kārt no deputātiem, ka tas nekad nenotiks, bet tagad tas ir noticis un jau ir būtiski rezultāti sasniegt, pateicoties šai regulai. Mēs varējām iedarbināt ļoti efektīvus mehānismus, kā mazināt riskus attiecībā, kas ļaut mums eh, potenciāli krīzes eh, gadījumos tik galā. Ir arī Uh, starp institūciju vienošanās par gāzi, lai dalībvalsts tikai uh, uh, vest sarunas par um, vienošanām, kas būtu pilnīgi saskanīgi mūsu Eiropas notiekumiem. Es gribētu arī izcelt jūsu darbu par Eiropas saimnības uh, sašķidrinātās naftas gāzes stratēģiju, kas uh, dos būtiski uh, pienesumu mūsu energo piegāžu daudzveidošanai, un mēs arī visi apzināmies, cik uh, LNG termināli jaunie ir uh, palīdzējuši gāzes krīzi risināt patērētiem grūtā laikā un ir uh, vienkārši piegāž daudzveidību paplašinājis. E, vieni, viens, vienīgs gāzes piegādātājs bija liela nedrošības pakāp, tagad ir mums lielāka drošība. Tātad kopā esam strādājuši pie visiem šiem jautājumiem un esam sasnieguši arī to, kas ir ļoti svarīgi. Uh, mūsu energodrošības eh, infrastruktūru. Eh, eh, es runāju par starpsavienojumiem. Es runāju par vienot kopīgo interešu sarakstu jaunāko projektu, un mums bija šīs atgriezniskās plūsmas kapacitātes nepieciešams, kas arī sniedz papildu iespējas attiecībā uz gāzes plūsmām Eiropā. Un, protams, es varētu uzskaitīt vēl daudz citus pasākums, kas ir pieņemta attiecībā uz gāzes stresa testu un daudz citus soļus, kurus esam spērējuši pēdējo gadu gaitā. Tātad šodien es domāju, ka mēs varam tiešām secināt, ka pateicoties mūsu lieliskai sadarbībai un lielisko Eiropas parlamenta darbu, mūsu situācija ir daudz labāka jau attiecībā uz energodrošību nekā pirms trim gadiem, un to es uzskatu par eh, ļoti taustāmu pierādījumu tam, ka energo savienība sniedz taustāms rezultāts. Turklāt. Parīzes eh, nolīguma eh, kontekstā, mūsu 2030. gada mērķa kontekstā, uh, esam arī eh, dekarbonizācijas ceļu uzsākuši neatgriezeniski. Mēs jau redzam šodien, ka eh, pēc trim gadiem energo eh, pārēja uz mazāk oglekļi ir fakts. Tāpat laikā jāpiebilst, ka vidējā termiņā pat ja mēs sasniegtu visus savus klimata mērķus, gāze tomēr būs un paliks svarīgs energoavots Eiropai e, pagaidus posmā, kas mums ir nepieciešams, lai līdzsvarotu e, mūsu atgriezeniskos energoresursus Eiropā, papildinātu tos. Un tādēļ mums ir jāgādā e, par uzticamām gāzes piegādēm. Tas ir ļoti nozīmīgi. Kāpēc tas ir tik nozīmīgi? Tādēļ, ka uh, tagad gandrīz divas trešdaļas gāzes, kuras mēs patērējam Eiropā, tiek importēta, un mēs redzam, ka ar um, iekšējās produkcijas samazināšanos gāzes eh, importi nākamo gaitā pat palielināsies. Līdz ar to arī nonākam pie Krievijas gāzes piegāžu tēmas, jo Krievijas gāzes uh, procents eh, ne ES importos ir tiešām ir noteikti vislielākais, pat labam ap 40%. Mūsu energo attiecības ar Krieviju spēlē svarīgu lomu mūsu ārējos eh, enerģijas attiecībās un, kā jau sacīju, eh, mēs darām ļoti daudz un strādājam ļoti smagi pie savas energo drošības. Tas noteikti palīdzēs mazināt mūsu atkarību un uh, Eh, jūtīgumu pret āriem faktoriem. Bet būsim realisti, būsim pragmātiķi, atzīsim, ka uh, eh, stabils attiecības ar gāzes eksportētājiem arī ir esenciāli nozīmīgas mūsu tautsēmniecībai arī turpmāk. Ukraina ir tuvu, tuvs strateģisks partners uh, un kaimiņš Eiropas Savienībai daudzās jomā, tajā skaitā arī enerģētikā. Kā jūs zinat, es esmu parakstījis 2016 gada e, e Ukrainas ES samitā jaunu memorandu par e, enerģiju un aprīļa sākumā būs ministra līmeņa sanāksme e, šajā ietvarā, e, lai novērtētu, kā iet ar mūsu ciešo sadarbību. Mūsu energo e, sadarbība ir vērsta uz to, lai, mūs, e, lai šī valsts varētu modernizēt savu enerģiju jo tas ir tautsaimniecības mugurkauls, lai stabilizētu un virzītu šo valstu priekšu. Ukraina ir uzsākusi iespējīgi energoreformu darbu, darba kārtību un daudz, kas jau ir sasniegts, eh, lai pieminām kaut vai gāzes sektora reformu eh, vai energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Eh, mēs, kā Eiropas Savienība, palīdzam, palīdzam ne tikai ar savām zināšanām, bet arī ar diezgan būtisku finanšu atbalstu, kas uh, pārsniedz 100 miljonu eiro šogad. Tāpat laikā Ukrainai ir ļoti eh, svarīgs transporta ceļš, eh, Krievijas gāzes piegādē Eiropā. Buzeka kungs jau runāja par 2006. 2009. gadu, kas atgādināja mums dramatiskās sekas, kura, pie kurām var novest eh, piegāžu pārtraukšana Eiropas valstīm. Uh, kopš 2009. gada, neskatoties uz zināmiem, labi zināmiem izaicinājumiem pie Ukrainas austrumu robežas transporta, e, ceļš ir strādājis labi visus šos gadus, pateicoties šīm transporta ceļam. Mums bija uzticamas e, gāzes piegādes Eiropai, kas deva būtisku pienesumu mūsu tautsaimniecības Eh, tautsaimniecībai. Tāpat laikā tranzits eh, deva ienākumus Ukrainai, un mēs zinām, cik ļoti šie ienākumi ir nepieciešami, lai finansētu reformas, kuras neapšaubām ir svarīgas Ukrainas tautas nākotnē. Nav šaubu, ka spriedzes starp divām valstīm, kas nesenajā pagādē, pagātnē ir E, pastiprināts no tā, e, tādēļ, ka Krievija ir e, pretiesiski okupējusi Krimas pussalu un arī ir konflikts Austrumukrainā, tas ir noteikti ietekmējis arī energo piegāžu drošību Eiropā. Esmu pārliecināts, ka jūs arī ļoti rūpīgi sekojat Stonehall. Stokholmas uh, arbitrāžas procesam. Stokholmas arbitrāžas lietas, kā jūs zināt, uh, ir spēlējušas ļoti svarīgu lomu uh, uh, attiecībās starp naftogāzu un gāzprom. Atgādināšu, ka Strakholms arbitrāžas tiesa izvēlējās abas puses uh, līgumā, un tās spriedums dos būtisku virzību nākotnes attiecībām. Neskatoties to, kāds būs arbitrāžas spriedums, Dums komisija tajā arī nepiedalījās, bet e, komisija e, priecājās, ka Stokholmas arbitrāža tiesa ir par gāzes piegādēm un naft, e, par līgādiem starp Naftogās un Gazprom izdarījis jau zināms secinājums un um, komisija Eh, cer, ka abas puses akceptēs rezultātu un tas būs laba attiecība pamats starp Naftogās un Gazprom nākotnē. Esam nobežījušies par uh, eh, Naftogās un Gazprom attiecībām pēc uh, arbitrāžas tiesas pēc 28. februāra spriedumu un Gazproms uh, spriedumu lēmumu uh, pārtraukt tūlīt pat uh, piegādes. Uh, ja tiek piegādes pārtraukts, tad tam ir jānotiek uh, uh, sakārtotā veidā. Uh, ņemot vērā ietekmu uz abām valstīm un trešām valstīm, piemēram, tre, Eiropas Savienības valstīm, mēs uzskatām, ka ir visu interesēs, gan Gazprom, gan Naftogaz, gan Krievijas, gan Eiropas Savienības, ka Stokholmas arbitrāžas spriedumu tikt ievērot. Nevajadzētu notikt eskalācija no nevienas puses, un joprojām ir iespējams Gazpromam izpildīt spriedumu, tie skaitā 2,6 miljārdu maksājumu naftogāzu un gāzes piegāžu e, atjaunošanu Mēs uzskatām, ka jebkādu juridisku soju, kur spēles kādu no abām pusēm, nedrīkstētu ietekmēt gāžu, tran, gāzes tranzītu, jo tas tikai pasliktinātu esošo situāciju. Abas puses man ir apliecinājušas, ka tā arī nebūšot. Komisija ir gatava uh, palīdzēt sarunās atrosošajā situācijā, kā jūs zināt, 1. martā Ukraina iedarbināja uh, agrīnās brīdināšanas mehānismu, ko paredz asociācijas nolīgums pēc tam, kad naftogāzes uh, uh, piegādes tika pārtraukts. Šī bija pirmā reize, kad šis mehānisms tika iedarbināts, mēs tūlīt pat reaģējam. Esmu uzsācis divpusējas sadarbības ar Ukrainas premjeru Grossmanu, ar naftogāzes un e, Krievijas e, enerģijas ministri. Notika arī divpusējas e, konsultācijas, mēs arī iedarbinājām mehānismu NSOG un saņēmām un, un panācām, ka šī svarīgā organizācija tagad pilnībā iesaistās situācijas uzraudzībā. Uh, Runājot par tranzītu līgumu, kas beigs darboties 2019. gada beigās, eh, mēs uzskatām, ka vislabākais ceļš uz priekšu ir trīspusējas sāruna uzsākšana iespējami drīzāk, lai vienotos par e, tranzītu apjomiem pēc 2019. gada. Transporta tīklu atšķetināšana un modernizācija ir būtiski. Eh, mēs cieši strādarbojamies ar Ukrainas, Ukrainas valsts iestādēm naftogāzes, lai atšķetināšanu virzītu uz priekšu labi zināmu eh, rietumu uzņēmumu eh, piesaistu būtu vēlam, lai pēc 2009. gada eh, no tranzīta iegūt visas puses. Mēs zinām, ka ieinteresētība tajā eksistē un ļoti labi zinām uzņēmumi ir šajā procesā iesaistīti, kas turpinās. Energodrošība Eiropā lielā mērā atkarājas no labi funkcionējuši likvīda energotirgu un arī mūsu gāzes direktīva ir vērsta uz to, lai tirgus spētu labi darboties un tik novērsts jeb kādas tirgu tirg nelīdzsvars un um, tādēļ gribu tad arī komentēt grozījumu, par ko jūs komiteja balsoja šorīt. Eiropas komisijas piedāvātās gāzes direktīvas mērķis, ko novembrī tā nāca klajā, bija precizēt, ka uh, Energodrošība attiec uz visam uh, cauruļvadiem no trešām valstīm līdz pat ES judikatūrai. Tas ir, lai nu, panāktu, ka viss cauruļvadi saskanētu ar eiro noteikumiem, ka uh, tie tiek vadīti, e, pārvaldīti caurskatāmi un efektīvi. Kā Junkerkungs sacīja savā vēstulē un arī runā par Eiropas Savienības tālu, šis ir svarīgs solis energo savienības pabeigšanā. Ehm, mēs stiprinām īpaši solidaritātes aspektu, radot vienotu regulatoru ietvaru gāzes pār e, transportam e, Eiropā, neskatoties uz gāzes izcelsmi. Tādēļ es gribētu jums ļoti pateikties par jūsu pozitīvo balsojumu šorīt un ceru, ka padome finalizēs savu nostāju attiecībā uz mūsu priekšlikumu, lai trilogu sarunas varētu sākties iespējami drīzāk. Es šo jautājumu pacēlu visos līmeņos, premjeru, uh, premjervietnieka, Bulgārijas energoministra eh, līmenī manā pagājušajā eh, viesošanās reizē Sofijā, kur mēs runājam par Bulgārijas prezidentūras darba kārtību un zinu, ka priekšsēžkungs eh, ļoti drīz apmeklēs Bulgāriju, tādēļ mēs visi ļoti ceram, ka ehm, šis aicinājums prezidentūrai pēc šādas milza atbalsta, ko šis grozījums saņem jūsu komitejā, palīdzēs uh, ātri pabeigt darbu pie šī dokumenta padomē un trīspusējo sarunu uzsākšanu. Paldies par jūsu konstruktīvo pieeju eh, šim dokumentam, šim grozumam, un es domāju, ka tas dos būtisku pienesumu energodrošībai eh, Eiropā nākotnē. Paldies! Šefčoviča kungs, ļoti labi bija, eh, ka mēs varam uzklausīt jūsu teikto par esošo situāciju attiecībā uz gāzes, Grievis gāzes piegādēm Ukrainai, kas ir ļoti svarīgi mums. Kā jūs sacījāt, mēs esam ļoti tuvi Ukrainai. Esam, eh, tā ir mūsu asociētā valsts. Mū, Ukraina ir mūsu partneri. Šīs attiecības ir ļoti svarīgas mums, un mēs jūtamies atbildīgi Tas ir ļoti svarīgi starp institūciju, bet pirmkārt arī startautiskajās attiecībās mums ir nepieciešama šī atbildība, šis atbildīgums pretējā gadījumā viss izirst. Un tagad diskusijas sākot, vispirms ETP pārstāvis un koordinators Krišāns Kariņš. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētājs, paldies, komisāri. Jūsu iesaistīšanās ir. Šā acī redzama un uh, Tas ir redzams arī mūsu komitejā vienīgi temats un uh, kalendārs ir nevisai veiksmīgs. Es iesākšu ar komentāru un pēc tam uzdošu jautājumu. Komentārs ir, kādi vispārīgi nekā jauna nav zem saules. Mēs redzam ar Krievu valdību, Gazprom monopols izmanto gāzes piegādes kā politiski ierots. Ukrainas gadījumā mēs redzam, kā pēc Stokholmas arbitrāžas lēmumu gāzes Gazpromam bija jāmaksā ievērojams summas naftagāz. Eh, rezultāts bija tāds, ka viņi vienojās par maksājumiem, bet viņi nogrieza gāzes piegādes Ukrainas tirgumu. Un tieši pašā augstākajā periodā. Savukārt, eh, Ukraiņi cieša cieta paši. E, tas ir pretējais e, tiesiskumam. Jūs nemaksājat, jūs vienkārši nogriežat piegādes. E, viņi atgrieza maksājumus Ukrainai, un pēc tam viņi uh, E, no, nogrieza piegādes, kas galīgi nav uz tirgus balstīta pieeja. Krievijas valdība, vārdu sakot, izmantā Gazprom kā politiski ieroci un e, izdara spiedienu uz vientuļām vai mazākām balstīm. Ir, ir Ukraina no daļa no Eiropas Savienības un Krievija var parādīt savus muskuļus. Ar Eiropas Savienība ir mazliet savādāk, jo šeit ir runa pār lielām naudasam, kas iesplīst, ieplūst Krievijas naudas tādēs un komitija atbalstīja no parlamenta puses direktīvu par uzlabojumiem gāzes tirgus direktīvā. Un, ja tas tiek pieņemts trilogā, es domāju, ka tad palielina komisijas spējas aktīvi iesaistīties šajā pasākumā un Eiropiešu interesēs panākt to, lai enerģijas politika tiktu īstenot. Mans jautājums ir, kāds ir jūsu skatījums šai direktīvai caur padomu trilogu procesā un ko jūs varat teikt kolēģiem no Itālijas, Spānijas, uh, kur ir nobažījušies par to, ka viņu direktīva varētu apgrūtināt esošos e, gāzes vadu būvdarbus no Ziemeļāfrikas uz Eiropu. Piemēram, ja no Lībijas puses jau vajadzētu man pārskatīt e, līgumu, tad pat nav skaidrs, ar ko ir jārunā, jo stāvoklis Lībijā ir tagad, e, kurš tad ir pie amata. Uh, Eh, stāvoklis ir visai neskaidrs, un es to saskatu kā visai leģitīvas bažas mūsu Eiropas dienvidu kolēģiem, kā E, izmaiņas ietekmēs vai neietekmēs esošos līgumus, ja šie grozījumi tiek pieņemts tālāk. Paldies, Krišāne. Nākošais runātājs ir sociāldemokrātu e, grupas vārdā Danas Nika. Paldies, priekšsādātāji. Es arī vēlētos e, pateikties viceprezidenta kungam un sveikt viņu mūsu vidū. Gribētu teikt, ka ir ļoti labi, kā komisija pievērš uh, šim jautājumam. Šis jautājums ir tiešām ļoti svarīgs - enerģijas drošība. Komisija attiec ar pietiekam nopietnību pret šo jautājumu, un mēs to augstu vērtējam. It īpaši tajās jomās, kuras, um, diemžēl, um, piedzīvo grūtāku situāciju. Piemēram, gāzes piegāda atsevišķām jomām, tas, ir, tas nav luksus, tad neiet runa par luksus, tā ir vienkārši nepieciešamība. Tāpēc tiešām gribētu teikt jums lielu paldies, ka jūs tādā veidā iesaisties šajā jautājumā. Un vēl kāds komentārs. Es apsvērtu to, ka šorīt no rīta mums Mēs pieņēmām standartus vienotiem tirgum. Manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi. Ja mums ir, ja mēs gribam līgums Eiropas Savienībā, tad nepieciešami noteikumi, kurus ir jāievēro. Un tagad mēs sūtījām skaidru signālu un domāju, ka visu to arī pietiekam skaidru uztvēra. Un Tālāk, otrkārt, pirms divām nedēļām PSAL tika pieņemts tie projekti, kas ir vispārīgi sabiedrības interes, interesēs. Tas ir ļoti svarīgi tieši energo drošībai un atjaunīgajām enerģijām. Šis priekšlikums ir ļoti svarīgs un tāpēc ir jāraugās, lai būtu uh, atgriezniskā saita, lai būtu nodrošinājums. Mums ir nepieciešama kaut kāda aizmugura, uz kā balstīties. Domāju, ka mēs tiešām sūtījām skaidru signālu. Veids, kā jūs strādājat ar um, šiem jautājumiem, kā jūs veidojat attiecības ar Ukrainu un citām valstīm, ir ļoti labi. Tieši jūs pieeja ir ļoti laba. Mēs apzināmies šo jautājumu delikātu, un tas nav vienkārši iesaistīties kā vidutājiem starp tiem, kas grib, lai tirgus būtu, mm, darbotos normāli, un starp tiem, kur grib kādu īpašu attieksmi. Tas nav viegli. Un vēl kāds komentārs par eh, energo drošību. Būtu ļoti svarīgi, padomāt par tām jomām, kur, ja par tām teritorijām, kur ir um, dabas gāzes resursi. Tur tieši ir ļoti liels kapacitātes. ar, šo, ar šiem resursiem var apgādāt liels reģions, bet pašlaik vēl, vēl zinām atturība, redzam īpaši arī no komisijas puses. Te runa ir par ap, ar, um, apgādi un arī par energo drošību. Un vēl ko gribēju piebilst, ka mēs ar lielu atbildību strādāsim arī turpmāk pie šīm e, tēmām un šiem jautājumiem. Ir svarīgi padomāt arī par klimata mērķiem, par atjaunīgajām enerģijām. Tās nav tēmas, ku, pret kurām varētu attiekties vieglprātīgi, to jau mēs atkal, atkal esam e, sacējuši. Un es domāju, ka mūsu sadarbība ar komisiju kopumā ir laba, un vēlreiz tāpēc liels paldies jums par jūsu paveikto. Paldies! Paldies! un arī piegādi Bulgārijai, tai skaitā, ne tikai Ungārijai un Slovākijai. Mums šobrīd turklāt ir Bulgārijas prezidentūra. Nākošais runātājs deputāts Tošanovskis, ECR grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlētos novērtēt komisāra apmeklējumu šajā periodā, kad Eiropas Savienībai ir nozīmīga loma šajā jomā un ir atrasti daudzi tehnoloģiski risinājumi pēc 2008. gada. Tāpat ļoti noderīgi ir tas, ka Eiropas Savienība šobrīd ir ar drošām piegādēm, mēs neesam cietuši. Katrā ziņā šeit neizskatēs vienkārši jautājumi un arī atbildes. Iespējams būs tālu jāmeklē, jo mums ir jāuzrunā vēl trešās valstis un eh, jārunā par lietām, kas notiek citur. Esmu gandarīts eh, par to, ka mums ir izdevies pavirzīties uz priekšu kopš 2006. gada. Eh, Slovākijas un Čehijas pieredzi ar eh, atpakaļpavērsto plūsmu šobrīd piegādes ir uzlabojušās, un šeit ir jārunā par sarežģītiem jautājumiem un atbildēm. Vai Nord Stream 2 tiks pabeigta, un tādā gadījumās Ukrainas stāvoklis paliek vēl sarežģītāks? runājot par tehnoloģiskām līguma attiecībām, eh, Nord Stream 2 ieviesīs daudzas izmaiņas un varbūt nebūs vairāk vajadzīgs liela jaudas gāzes vadu. Uh, Tāpēc Eiropā mums arī jādomā par jauniem tehnoloģiskiem risinājumiem. Pēc Nord Stream 2 stāvoklis būs pilnīgi atšķirīgs. Pagaidām mums vēl ir laiks atlicis, lai izsvērtu šīs lietas. Un būs izplatīšanas tīkls, bet pēc Nord Stream 2 pabeigšanas stāvoklis būs atšķirīgs. Mans otrs jautājums attiec uz notiekošiem sarunām par enerģijas paketi. Pieaugošā atkarība no trešajām valstīm. no gāzes un citām fosilām degvielām šajā gadījumā vai neiznāks tā, ka mēs paliekam bez risinājumiem nākotnē. Es saprotu, ka šie ir sarežģīti jautājumi. Es apsveicu jūsu drosmi uzstāties mūsu komitejā, ir viegli, bet šeit ir jautājumi, uz kuriem ir gļūti rodams atbildes. Paldies kolēģim par uzdotajiem jautājumiem. Un tagad nākošais runātājs no zaļo grupas. Tas ir koordinators Tomās. Tas ir deputāts Turmes. Priekš komisārkungs, situācija ir neticama. Ukrainas operators, kas avansā apmaksā gāzes piegādes, lai iestājoties augstumam, iedzīvotāji necieš no augstuma, un Krievu operators, kurš 15 minūtes pirms e, pirms šīs e, pe, brīža e, nepiegādā gāzi, pakļaujot augstumam bērnus, sievietes, un tāpat oper, Krievu operators apzināti tehniski samizina uh, spiedienu gāzes vadā pie robežas, lai izraisītu Ukrainas gāzes sistēma darbības pārtraukums. Šeit ir jārunā arī par apzinātu uzbrukumu Ukrainas eh, tīkla stabilitātēm. Un šajā situācijā. Es ceru, ka Eiropas Savienība var rīkoties solidāri un sniegt spēcīgu atbildi. Man ir konkrēts jautājums. par tranzītu starp Ukrainu un Krieviju, kurš beigsies šķiet 20. vai 21. gadā, vai nevajadzētu Eiropas komisijai spēcīgāk lomu tāpat arī Vācijai, Francijai, kuri piedalījās Minskas līgumā, sagatavošanai, lai eh, Ukraina varētu panākt ar Krieviju vienošanos. Un noslēgumā vēl viena piezīme. Šorīt, un tad, kad bija diskusijas par mūsu politisko pozīciju, neesam pārsteigts, ka šī parlamenta komunisms ir Krievijas pusē. Neesam pārsteigts, ka labi ekstremisti, kurus apmaksā Putins, ir viņu pusē. Bet es lepojos, ka mana grupa zaļie, mēs esam vienīgie, kur visās Eiropas valstīs ir ar skaidru nostāju. Polijas zaļie cīnās, Vācijas zaļie, Rebeka Raimers ir vienīgā politiskā grupa Vācijā, kuri ir mūsu pusē, un Francijas zaļie, Fransos Grostets kundze, viņi ir ar skaidru nostāju, un mans vēstījums šodien ir Francijas valdībai un Francijas prezidentam, ka ir nepieļaujami tas, ka Francijas valdība, kas ir parakstījusi Minskas e, vienošanos, turpina sabotēt Ukrainas ekonomisko veselību, pieslējoties Gazpromam un viņu interesēm šajā dosijē. Es ceru, ka Francija attīstīsies savā laikā, to noteica. Tas tika uzspiedz Olandam. Es ceru, ka prezidents Makrons būs ar skaidrāku skatījumu un nesabotēs Eiropas solidaritāti. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs ir Goe grupas vārdā Benito Siluagā. Paldies, priekšsēdētājs. Paldies komisāram Šefkovičam par uzstāšanos mūsu itre komitejā. Paudīšu bažas, eh, kas, ko skar ne tikai Ukrainas pilsoņus, bet arī Eiropas Savienības pilsoņus, un kā ir, eh, jau ir ierasts. Jūs paužat eh, bažas par piegāžu drošībām. Tas nozīmē, jūs eh, uzdodat jautājumus par atkarību no Krievijas gāzes, bet nevienā brīdī netiek uzdots jautājums par atkarību no gāzes kā tādas, vai tā būtu Krievijas vai citas, vai šo jautājumu nevajadzētu uzdot savādāk. Tad, kad jūs runājat par šo atkarību, tad bija runa par labāku caurskatāmību, par uh, Eiropas stratēģiju diversificēšanai, tāpat kopīgo interesu projektiem, lai diversificētu piegādes, bet nevienā brīdī nes, netiek apstrīdēta atkarība no gāzes un e, cīņa pret klimatu pārmaiņām, neņemot vērā metāna e, izmešu rādītājus. Es vēlējos jautāt, vai jūs nevēlties pārskatīt arī uh, mērķus citiem enerģētiskiem pasākumiem, kā atjaunīgās enerģijas, energoefektivitātes, vai jūs arī šos mērķus nevēlaties pārskatīt, lai tos pietuvinātu stratēģijai samazināt atkarību no gāzes, ne tikai Krievijas gāzes, bet gāzes kā tādas. Pirms kādu laika eh, noplūda komisijas teksts par atjaunīgos enerģijas mērķu palielināšanu. Es gribētu zināt, vai tas pats ir iecerēts attiecībos gāzi. Tas būtu liels atbalsts gan cīņā pret atkarību no gāzes kā tādu, un otrais jautājums. Jūsu kabinets pārasti tiekas ar lieliem enerģijas uzņēmumiem Eiropā, piemēram, ar Francijas uzņēmumu Total, kam ir 20% megaprojektā ga, eh, Krievijas ziemeļos, tāpat uzņēmumu, kas piedalās Nord Stream 2 būvē. Es gribēju zināt, šajās sanāksmēs, par ko jūs runājat, kas tur notiek, kā skaidrot to, ka ar šīm tik tuvām attiecībām Eiropas komisijai nav iespēju bremzēt šīs sarunas vai eh, bremzēt jaunu gāzes vada Krieviju uzbūvēšanu. Oh, Paldies kolēģim Silvagam. Un tagad vārds Rebekai Harmsai gab ja in den letzten Tagen already on bilateral bija arī dienu laikā. Problems, uh, with... Bija problēmas, uh, kas iestājās kopš Krievijas samazināja spiedumu gāzes sodā. Līdz ar to, vai jau ir uh, oficiāli atvērts trīspusīgais formāts, jo uh, Šī situācija, manuprāt, ir steidzama, mums ir trīspusējas tikšanās, un tās, ja iekļaujot komisiju, parasti rod labāks risinājums nekā divpusējās sanāksmes. Es gribētu dzirdēt jūsu nostāju šajā sakarā. Tāpat es gribētu dzirdēt arī par to, vai ir kāda reakcija vai pārdomas attiecībā uz padomas nostāju par to, vai jāregulē gāzes tirgus tā, kā mēs eh, sākām lemt šodien komitejā. Vai ir kādas pārdomas par pēdējiem notikumiem Ukrainā, vai arī vēl aizvien mēs darām viss kā ierasts un vācieši un pārējies izspēlē savas kārtas, kā viņi to darīja iepriekš. Paldies! Francois Grostete. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms kolēģim Turmim vēlos teikt, ka man ir aplicis uzklausīt viņu morāles mācības. Es varētu daudz ko pateikt par Luksemburgu, es to neizdaru, varbūt, lai viņš ir uzmanīgāks savos izteikumos. Tālāk par tematiem, kas, par kuriem mēs runājam šodien. Es vienmēr esmu aizstāvējis divus mērķus, kas pirmkārt piegāds drošību, otrkārt resursu diversificēšana. Vicepriekšsēdētāji kungs, jūs mums norādījāt, ka gāze ir būtiska šajā pārejas periodā, kāda atjaunīgās enerģijas nevar nodrošināt nekādā veidā nepieciešamās piegādes. Turklāt, un es to saku tāpēc, ka mūsu zaļie e, draugi noraida fosilās enerģijas, tomēr ir jāapzinās, ka apgāze ir nepieciešama. Taču, kā ir ar partnerattiecībām ar Āfriku, jo mēs eh, visu laiku runājam par Gazpromu un piegādēm eh, no Krievijas, bet Diversificēšana nozīmē to, ka arī no Āfrikas var saņemt gāzi. Cik tālu mēs esam šeit? Es gribētu dzirdēt kādu informāciju par to. Uh, Paldies! Kohličekungs, mūsu komitejas vicepriekšsēdētājs. Paldies, priekšsēdētāji! Pāris komentāri. Es eh, nevaru eh, komentēt kolēģi Turmes muļķības. Tas ir viņa viedoklis, un viņam ir tiesības uz to. Bet man ir jautājums, vai mēs neiebilstam pret to, ka no Lībijas ir tikai viens piegādātājs, tas ir monopolists, un mēs nezinām, kas aiz tā stāv. Mums ir monopols no Alžīrijas, no Lībijas, no Krievijas, un Alžīrijas gadījumā ir um, samērā skaidrs, kā tur ir tikai viens monopols. Mans nākošais jautājums. Kāpēc komisija neskata Eh, potenciālās gāzes iegūs iespējas pie Kipras, jo mēs šos jautājumus saņemam un, protams, stāvoklis ir sarežģīts, Kiprā ir arī Ziemeļkipra, tomēr to ir vērts pārdomāt. Trešais jautājums. No parlamenta, no komisijas, ir tīpaši no zaļajiem, kurš bija pret enerģijas cenu pacelšanu trūcīgajiem Ukrainā. Ukrainā cenas ir pieaugušas trīskārtīgas, vai jūs eh, protestējāt par to? Man nekas eh, nav, nav zināms. Vēl viens neliels jautājums. Vai komisija ir domājusi par dabas gāzes avotu diversificēšanu, piemēram? Uh, tad, kad tika atceltas sankcijas pret Irānu, jo Irāna ir nozīmīgs piegādātājs, un mums ir gāzes vats caur Turciju, kur varētu izmantot, bet nekas nav ticis dzirdēts. Un tālāk pēdējais jautājums, vai mūsu zaļie kolēģi tik tiešām tic, ka metāns ir vislabākā nākotnes degvielai, jo metāns izraisā siltumnīca efektu. Paldies! Paldies kolēģiem! Nākošais runātājs ir deputāts Butikofers. Thank you. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, vicepriekšsēdētāji, par sniegto informāciju. Es Atbildot eh, Francozai Grostatei gribētu sacīt, jo bija pārsteigts dzirdot viņas reakcijas politisko kritiku no kolona turmes eh, attiecībā uz franču politiku ar nacionālistisku pieskaņu pretī. Jūs aizskārāt viņu tāpēc, ka viņš luksemburgietis. Viņš nevērsās pret jums personiski vai, vai Francijas politikā tādu. Viņš kritizēja politiku, jo tā ir kļūdaina politika enerģija ziņā, ģeopolitiski un vides ziņā. Un, manuprāt, šajā parlamentā nav pieļaujami kritizēts. ka tiktu, re, ka tiek rieģēts tik nacionalistiskā veidā, kā jūs to darījāt. Es gribētu lūgt Francijas republiku. Jūs, protams, varat atstāt zāli, ja negribat klausīties, bet es pateikšu, kas man sakāms, jo tas ir manas tiesības. Es kritizēju neredz savu. Uh, uh, valdību, un tagad ir kārta jūsējai. Francijas valdība uh, nesaprot, un jūs nesaprot, ka šeit nav runa par, uh, ka tas attiec Eiropas drošību, koheiziju un Eiropas nākotnes vidošanu, un es domāju, kamēr uh, tas netiks saprasts Parīzē un vēl citās galvaspilsētās, tā mēs veltīgi mēģināsim apvienot Eiropu. Mēs šķeļam Eiropu šajos jautājumos, mēs dālām šķeļam valstis austrumos, rietumos. Kāpēc mēs vienmēr to darām? Kāpēc? Mēs vienmēr skai, vārdos sakām, ka jābūt solidāriem, bet tad, kad to prasa austrumkaimiņi, tad pēkšņi tas vairs neskaitās. Paldies kolēģim. Lūdzu. Eh, atstājiet iespēju argumentu apmaiņai, un ja kāds vēlētos izteikties, jo vēl iespēja pastāv, varbūt tad Rebeka dodos, dodos Dāmas vispirms. Mans priekšlikums bija atstāt iespēju komisijas vicepriekšsēdētājiem atbildēt, un tādā mēs varētu uzdot vēl jautājumus. Krišjāns pāris jautājumu, jā. Es gribētu aicināt zaļo kolēģus. Um, es saprotu emocijas, bet Grostets kundze nevērsās pret jums, viņa vienkārši teica, ka nepiekrīt un uzdevis ļoti saprātīgu jautājumu komisijai. Un, manuprāt, ir svarīgi, ja mums ir kāda emociju splūde, tad mēģināt to neizgāzt uz citiem. Turklāt mūsu priekšā ir komisārs, kurš strādā ar šiem jautājumiem, un mums vajadzētu vispirms uzdot jautājumus viņam. Uh, mēs gaidām atbildes. Nevajadzētu mūsu personiskos viedokļus eh, paturēt eh, un izlikt publiski šeit. Jā, turpina priekšsēdētājs, jā, tas ir vienmēr pozitīvāk rezultātiem. Vicepriekšsēdētāji, vārds jums. Dena. Paldies, priekšsēžā kungs, ja dosiet man pietiekam laika, es centīšos atbildēt eh, godājumo Eiropas parlamenta deputātu uzdotos jautājumus, jo es domāju, ka ļoti svarīgi eh, ieviest skaidrību šajos jautājumos, kas tika debatēts sākš ar Kariņa kunga uzdoto jautājumu. kā tad eh, būs padomē, eh, kā tur eh, tiks pieņemts šis jautājums. Nu, es varu balstīt savu atbildu uz nesenām sārunām ar Bulgārijas prezidentūru. Es viņiem skaidroju, ka mums vajadzētu tā kā pārvarēt šo legalistisko strīdu, kas mums ir mm, starp juridiskiem dienestiem. Uh, par jautājumiem, kuri manā skatījumā ļoti skaidri. Ja Eiropas Savienība tiek uzskatīta par e, piekrasts valsti, kāda tā arī ir, tad mēs zinām, kas ir mūsu jurisdikcija, un ja mēs uzskatām, ka tā ir Eiropas teritorija, tad ir arī diezgan loģiski, ka Eiropas e, e, likumiem būtu šeit jābūt spēkā. Tā kā Mans lūgums Bulgārijas prezidentūrai arī bija parādīt politisku līderību attiecībā uz šo dokumentu paketi. Es sacīja, ka viss vienkāršāks juridisko strīdu starp juridiskiem dienestiem varētu pārvarēt, uzliekot uz galdu pirmo pārskatu dokumentu tā devēto, kuru uh, padomas ģenerāla sekretariāts ir jau gandrīz sagatavojis, un par to varētu runāt starp dalībvalstīm. Es zinu, ka ir dažas dalībvalstis, kuras to arī gribētu apspriest. Mēs arī zinām, ka debate varētu notikt vismaz divās eh, kārtās. Pirmā um, Un līdz Bulgārijas eh, prezidentūras beigām, es domāju, mums vajadzētu varēt vienoties. Eh, Energo padomi ir, ja es pareizi atceros, plānota jūnija mēnesī. Tātad es ļoti priecājos par jūsu ļoti skaidro balsojumu šorīt, jo tas parāda, ka viena likumdevēja e, puse ļoti ātri virzās, un tas arī e, adekvāti motivēs e, otru likumdevēju padomi arī sākt debati, kas neatātos pie juridisko dienestu padomu. Mēs zinām, ka e, mm, tam ir svarīgs viedoklis, bet tas ir tikai padomdevēja viedoklis. Mums ir nepieciešama politiskā līmeņa debate ar konstruktīvu pieeju. Mums ir nepieciešama padomes pozīcija, lai mēs trilogā varētu finalizēt darbu pie šī grozījuma, kas nav ārkārtīgi sarežģīts. Mēs vienkārši tikai precizējam to, kā šī gāzes direktīva būtu piemērojama, jo par to ir bijušas eh, nesaskanīgas juridiskas, nesaskanīgi juridiski viedokļi, un tas mums ir traucējis panākt eh, progresu šajā ļoti svarīgajā energodrošības diskusijā. Tā, nu, mēs turpināsim strādāt ar Bulgārijas prezidentūru, Eh, mēs ceram, ka tā piedāvās šo pirmo pārskatu dokumentu, kas eh, palīdzēs mums virzīties arī politiskajās diskusijās par šo jautājumu attiecībā uz ļoti konkrētiem jautājumiem, kurus uzdev Spāņi, Itāļi un daži citi kolēģi šeit. Es domāju, ka mums ir ļoti labā atbild, labas atbildes tiem visiem. Mēs centāmies būt ie, iespējami pretīm nākošāk divpusējās attiecībās ar attiecīgām valstīm, parādot, ka mums ir laba atbildi, labs risinājums katrai atsevišķi katram atsevišķam cauroļgadam. Mēs varam piemērot izņēmumus, mēs varam ņemt vērā situāciju, kā jūs sacījāt, eh, ka mēs nezinām, ar ko runāt Lībijā, un es piedāvāju, ka šīs konsultācijas eh, eh, arī katram Eiropas parlamenta deputātam, kurš gribētu papildus informāciju gūt, jo uh, Visi šie jautājumi ir pamatot, bet mēs negribam pārlieku sarežģīt situāciju, palielināt administratīvo slogu, bet es domāju, mēs visi ļoti daudz iegūtu, ja mēs vienveidīgi piemērotu gāzes likumu došanu Eiropā un mūsu ekonomiskā zonā un teritoriālos ūdeņos. Nikas kungs, paldies par jūsu uh, laipniem vārdiem un uh, par uh, eh, uzslavu, kā mēs ar Ringo drošību esam virzījušies uz priekšu. Vakardien mani uh, uzaicināja NATO Atlantijas padomas tikšanās reizē, un arī tur visai pozitīvi uh, secinājums tika izdarīts, ka mēs esam daudz labākā situācijā nekā vēl pirms trim gadiem mūsu stresa testiem, pateicoties mūsu daudzveidošanai, pateicoties mūsu investīcijām infrastruktūrā, pateicoties un investīcijām atgriezeniskajās plūsmās. Uh, un es teiktu arī tādēļ, ka mums šie jautājumi ir pastāvīgi darba kārtībā, un šis jautājums ir pacels tad augstākā politiskā rangā, e, kā enerģija un programmatūra varētu salikties kopā, lai nekad neatkārtotos tāda situācija, kāda mums bija 2006. vai 2009. gadā. Un šajā griezumā ļoti pateicos par jūsu atbalstu e, vispārīgās nozīmes jautājumu pieeja. Pretējā gadījumā mums būs šī fragmentarizētā tirgu turpinājums Eiropā, kur nav brīvā energo plūsma, un mēs esam lielā mērā sākuši ar gāzes projektu, jo gāzes tirgus bija ļoti fragmentarizēts, no kā ieguva dominējošais piegādātājs lielā mērā. Bet tagad mēs eh, virzāmies uz elektrostarp savienojumiem, uz viediem pārvadu tīkliem un um, arī BCI pieeja mēs izmantosim citiem projektiem, kas tiešām ļautu mums uzlabot eh, energo mikšļa kvalitāti Eiropā. Runājot par Melnās jūras perspektīvām, ir ļoti svarīgi izpētes projektu, kas pat labam tur notiek eh, no Rumānijas puses, no Bulgārijas puses, Un tādēļ es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka ne tikai šīs divas valstis, bet viss Dienvidu austrumu reģions, kurā es ieskaitu arī Rietumu Balkāns, Moldovu un Ukrainu, e, ka mēs turpinam šo ļoti labo sadarbību e, secek ietveros, ko sākām pirms trim gadiem, jo ieguvums no šiem potenciāliem jauniem atradumiem Melnajā jūrā būtu tāds, ka mēs pabeigtu infrastruktūru e, šajā Eiropas daļā. Mums ir ne tikai jāpabeidz starp savienojums starp Bulgāriju un Rumāniju, tas jau ir pabeigts, bet mums ir jāgādā, lai spiediena abās pusēs būtu pie pareizi, e, lai mēs to varētu iespējami efektīvāk izmantot Bulgārijai, vajadzētu ar mūsu palīdzību uzlabot iekšējo uh, Mm, pārvades tīklu kvalitāti savas valsts teritorijā. Tādā gadījumā viņi arī varētu spēlēt šo lomu, uz kuras viņas ļoti aicināja, kad viesos Sofijā, būt ne tikai tranzitvalsts, bet tirgotājs, kas var palīdzēt, atbalstīt, sniegt pakalpojumus visiem kaimiņiem eh, ap Bulgāriju. Un arī pavērt papildu iespējas Ungā, Rumānijai, Ungārijai, Slovākijai, lai būtu šie eh, dienvidu ziemeļu starpsavienojumi, kur mums pat labam tik ļoti pietrūkst. Ja turpināsim šajā virzienā strādāt, kas notiks, mēs tad apstiprinātu to, ka katra valsts šajā reģionā, kuru eh, tik ļoti dominē viens piegādātājs, varētu uh, piekļūt vismaz trim dažādiem gāzes piegādes avotiem, kas ļoti mainīs sarunu eh, pozīciju, eh, bet arī parādīt, ka energodrošība ne tikai šajā reģionā, bet visā Eiropas Savienībā tiktu uzlabota. Kādēļ tas ir svarīgi, un to es gribētu vēlreiz uzsvērt, jo es sapratu, ka par to jau bija norādes godājumu deputātu intervencēs daudzus gadus, un mūsu pēdējās statistikas 2015. gada parāda, ka Eiropas, uh, Austrumēropas valsts joprojām maksā dārgāk par gāzi nekā Rietumē Eiropa, neskatoties uz geografisko tuvumu gāzes avotam, un uh, eh, atšķirība nebija niecīga - 14 līdz 25%. Tādēļ mums ir vajadzīgi vairāk starpsavienojumu, vairāk fokus uz godīgumu Eiropā pret visiem, e, visām dalībvalstīm, lai tās iegūtu no vienotā tirgus un Eiropas energopolitikas. Tošanovska kungs, ja ļausiet man, es atbildēšu slovāku valodā, tā mēs parasti runājam ar mūsu čehu draugiem. E, sadarbība ar Ukrainu. un secinājumi vai mācības, kuras esam guvuši no pēdējās gāzes krīzes 2009. gadā, ir tāda, ka Slovākiju izglāba atgriezniskās plūsmas. Mēs saņēmām gāzi no rietumu gāzes krātuvēm, un man jāsaka, ka šī pieredze arī tikus izmantota Ukrainai jo mums ir šīs atgriezeniskās plūsmas iespējas Polijā, Ungārijā arī. Un tādēļ arī Ukraina nevarēja piespiest gāzi pies, pirkt tieši no Gazproma, bet tā varēja arī pirkt gāzi eh, par uh, eh, pievilcīgāku cenu no mums. Tas pierāda faktu, ka Nu, diena atgriezeniskās plūsmas potenciāls ir ļoti svarīgs mūsu starp savienojumos, bet es arī domāju, ka nākotnē svarīgi ir tas, lai infrastruktūras projektus īstenot mēs šos faktus paturētu prātā, jo tie ir strateģisks nozīmes jautājumi. Gāze un fosilā, eh, kā fosilā degviela. Šeit varam piekrīst mūsu draugiem no zaļo partijas, ka gāze ir daudz mazāk oglekļa intensīva nekā, teiksim, ogles. Tātad oglekļa intensitāte ir ap 50% zemāka, un tādēļ es domāju, ka ir e, pastiprināta interese gāzē un dažas valstis pat domā par pilnīgu uh, ogļu izmantošanas izbeigšanu, ņemot vērā vides uh, aspektu nozīmību un oglekļa izmešus. No šī viedokļa un arī ņemot vērā kā ar gāzi varam papildināt atjaunīgos energoavotus. Eh, mēs varam rēķināties ar to, ka gāze tiks izmantot vēl diezgan ilgi. Eh, šeit deputāts diezgan eh, labi aprakstīja situāciju Ukrainā. Tās nebija 15 minūtes, tomēr 30 minūtes, bet tas bija ļoti īs laiks. Es par to runāju ar Krievijas energo ministru, un viņš man sacīja, ka iemesls, kādēļ netika piegādāts uh, tā gāze beigās bija tāda, ka, ka Gazpromam nebija uh, pielikuma, adenduma esošam līgumam uh, uh, Ukrainas pusē, un to, protams, apstrīd Ukrainas naftogāze, jo viņi saka, ka viņiem bija diskusijas starp uzņēmumiem, bija vienošanās, un juristu komandas uh, izdarīja secinājumus, kā šīs piegādas tiktu organizētas, iepriekš apmaksātas un kā gāze tiktu piegādāta. Tā tad ir divas versijas e, par situāciju, bet fakts ir tāds, ka cik nu mēs pārliecinājāmies savos arhīvos, tas ir bezprecedenta gadījums, ka iepriekš samaksāt gāzi netika piegādāta un tik e, īslaicīgi, ārkārtīgi īslaicīgi šīs lēmums tika pieņemts, un tādēļ bija arī būtiska gāzes spiediena e, svārstība eh, gāzes caurvedā un ne tikai Ukraiņu lielisku darbu padarīja stabilizējot spiedienu eh, caurvedā, īpaši eh, ziemas beigu periodā, kur gāzes krātuvēs arī ir maz gāzes palicis. Tad ir jābūt ļoti rado, radošiem, kā izlīdzināt gāzes daudzumu cauroļvados. Bet pārvadu sistēmu operatoriem pie Eiropas robežām arī bija jādara daudz, lai kaut kā izbalansētu eh, šo ļoti nestabilo uh, eh, cauruļvadas spiedienu. Un es varu sacīt, ka 48 stundas bija ļoti kritiska situācija. Mēs bijām ļoti tuvu tādai situācijai, ka, kad mums būtu ļoti kritiski scenāriji. Tāpat laikā man jāsaka, ka tā nav pirmā reize. Mums jau bija situācijas iepriekš līdzīgas. Uh, Šoreiz bija vēl smagāk, jo tas bija ziemas beigās ar diezgan maziem eh, daudzumiem, kas palikuši grāzes krātuvēs, kas ir dabīgi, jo ir jau pavasars, kaut gan tā neizskatās vēl uz ielas. Tas bija tā, faktoru kombinācija, kādēļ bija tik kritiska situācija, ko radīja šī straujais lēmums un kādēļ situācija nebija tik viegli risināt, bet man jāsaka, ka NSG sadarbība ar Eiropas partneriem un fakts, ka Ukrainas partneri pieņēma diezgan plašas pasākumus, lai mazinātu patēriju, eh, eh, mazinātu eh, temperatūru mājasemniecībās, skolās, sarunas ar rūpniecību, lai mazinātu gāzes patēriņu, tas viss labi iedarbojas un situācija cauruļvadā tika stabilizēta. Ko darām gāzes tranzītam pēc 2019. gada? Es domāju, ka šeit ir diezgan skaidri redzams, ka mums vajag vienu risinājumu, un tas būtu ilgtermiņa risinājums uh, ilgtermiņa rezervēšanu komerciāli dzīvot spējīgiem apjomiem, lai tranzita ceļu investori ar to varētu rēķināties. Mēs piedāvājam to risināt trīspusējā, trīspusējas sarunu ceļā, lai jāpiegādātu, ka arī Eiropas intereses tiktu pienācīgi ņemtas vērā un mēs varētu spēlēt šo moderātoru vidutāju lomu. Kolēģim godējumam deputātam Zilāgai es gribēju teikt, ka mēs, protams, negribam būt atkarīgi no gāzes, tādēļ mēs izteicām šos priekšlikumus par vairāk atjaunīgiem energo uh, Eh, resursiem mūsu energomikslī, lai būtu lielāka energoefektivitāte un diskusija gaitā starp komisiju un Eiropas parlamentu arī sākotnēji priekšlikumi, kas nāca no Eiropa padomes, ir tikuši palielināti un šo pēcpusdienu man bija diskusija par nākamo daudzgadu finanšu plānu. Mēs arī ļoti atbalstām klimata um, mm, mainstreamingu kas arī lielā mērā e, ietekmēs to, kā mēs budžeta līdzekļus tērēsim. Grostetes kundze, Gaz Anafrik. Mēs gandrīz 11% no Alžīrijas, Libijas importējam, tātad ļoti svarīgi daudzveidošanas avoti. Mēs zinām, ka dažas Āfrikas valsts gribētu e, šķidrināto naftas gāzi eksportēt uz Eiropas Savienību, piemēram, Mozambiku Tādēļ mēs eh, turpinām savu darbu pie termināliem, bet arī starp saviem, starp eh, Franciju, Spāniju un Portugālu un Āfriku, kur ir liela mm, potenciāla. Tas būtu svarīgi, jo tas arī varētu eh, nodrošināt šīs piegādes no Āfrikas valstīm. Kohličeka kungs uzdeva jautājumu par Kipru. Un tur ir daudz sološas, liels cerības. Un bija tādas domas, ka varētu būt jauna Norvēlija, ģī, e, attiecībā uz potenciāliem gāzes laukiem šajā reģionā, un redzam mm, šī gāzes lauki e, dienvidos no Kipras, ko pēta tagad Izraela un Eģipta Tur jūs redzat, ka diezgan lieli gāzes apjomi, kurus galvenokārt izmanto Ēģipte, bet ko arī pārstrādā un kā sašķidrinātā uh, naftas gāze varētu tikt uh, arī transportēt uz Eiropu. Mēs Eiropu, kas Kipru savieno ar Kipru, kā potenciāli PCI projektu esam iekļaujuši un uh, mums būs uh, pētījums, kas e, lēstu izmaksas, e, lai saprastu, cik tas varētu maksāt. Šāds caurvīvāts, bet pirmais solis noteikti būtu gāzes e, transports no šīs gāzes uz Eiropu sašķidrinātā formā. Un runājot par Irānu, šeit mēs redzam, ka pat labam neskatoties uz to, ka Irāna ir ļoti bagāta ar uh, oglekļiem, ogļu ūdeņu radi. Viņi gāzi importē no Turkmenistānas, jo viņi savu gāzi dienvidos izmanto gandrīz visu, lai uh, iepumpētu, uh, uh, lai varētu iegūt naftu, un gāzes lauki ir diezgan tālu no uh, ziemeļa robežas, tādēļ es domāju, ka tas būtu daudz gadu jautājums. E, kamēr Irāna varētu savus gāzes laukus attīstīt, lai viņi varētu eksportēt ne tikai eļļu, bet e, e, tas ir naftu, bet arī gāzi. Un Bütikofera kungs jautāja par rietumu un austrumu šo dalīšanu Nu, mums jāgādā, lai Eiropas vienotība ne tikai attiecībā uz Nord Stream 2, bet uh, zīmē caurumu vadu 2, bet arī uz citiem caurumu vadu projektiem būtu tomēr. Jo vienmēr ir šīs kārdinājums, ka atsevišķas dalībvalsts varētu labāku vienošanos izdevīgāk panākt nekā Eiropā vedot sarunas kopā, un tas parasti noved pie tirgus fragmentarizācijas un tāda iespēja, ka mums neizdod šo rietumu austrumu plaisu pārvarēt. Tādēļ ir ļoti svarīgi energodrošībā eh, to ņemt vērā un Ukrainas un tās nākotnes eh, tranzits ir eh, ļoti augsts, tam jābūt mūsu darba kārtībā, tas mums palīdzēs pārvarēt esošu situāciju. Priekšēji jūs man daudz laika atvēlējāt. Paldies, priekšsēža kungs, par lielisku diskusiju. Paldies, ka ieradāties. Tas bija ļoti noderīgi mums visiem bet ļaujiet man sacīt, ir vienmēr labāk, lai esmu diezgan droši, daudz labāk neuzbrukt nevienam šeit. Eh, kāpēc? Kāpēc? Jo es to gribētu ļoti atklāt to teikt tādēļ, ka fakts ir tāds. Mēs esam Eiropas pilsoņi ievēlēti, un tas nozīmē, ka mēs visi uh, esam atbildīgi par visu Eiropas valdību lēmiem. Tas ir fakts. Tādēļ mums nevajadzētu šķelties šeit eh, ar personīgiem uzbrukumiem, ņemot pat eh, balsoties uz eh, Eiropas valdību lēmiem. Lūdzu, ņemiet to vērā nākotnē, jo jūs visi esat atbildīgi par visu Eiropas Savienību. Un visi jūs arī esat atbildīgi par visiem lēmumiem teorētiski, e, kurus pieņem Eiropas Savienības valdības. Tātad neuzbruksim nevienam šeit zālē, drīzāk Eiropas valdībām. Par to varam diskutēt, par valdību politiku. Mēs esam deputāti. Tādēļ tīri dabīgi, ka mēs dažreiz arī uzbrukam uh, valdībām vai Eiropas komisijai Eh, piedodiet, ka man tas jāsaka, arī pat Eiropas komisija. Reiz reizē tas ir absolūti nepieciešams, un jūs ļoti labi zinat to, priekšsēžkungs, paldies, ka atnācāt. Visa šī diskusija bija ļoti politiska, līdz pat pašām beigām. Paldies vēlreiz! for the coordinators.